Oui. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, la salle est. Dārgie kolēģi, tagad šī telpa ir deputātu pilna. Varam sākt sēdi. Pirmkārt, mums ir jāpieņem darba kārtība. Pas de problème, pas de question. Jautājumu nav šajā sakarā. Otrkārt darbā protokolu apstiprināšana sēdēm, kas notika 23. 4. septembrī, 30. septembrī. Ja piezīme nav, tad uzskatām tos par apstiprinātiem. Tālāk priekšsēdētāja paziņojumu ietvaros ziņoja, ka piektais MIFID trilogs notika 9. oktobrī tika apspriesti sekojoši jautājumi - tirgus struktūra, uzņēmuma pārvaldība, investoru aizsardzība, izeivielas, tāpat arī tika skatīti atkāpju eh, pielietojuma sfēras. Nākošais, sastais trilogs paredzēts 16. oktobrī. Tālāk eh, noregulējuma mehānisms šajā sakarā 8. oktobrī notika trilogs un varējām vienoties par eh, menedžmentu un par regulējumu jautājumiem. Tāpat arī beilina jautājumi tika apspriesti balstoties uz padomes un komisijas prezentācijām. Tika piešķirts papildu mandāts tehniskiem jautājumiem. Nākošais trilogs notiks Strasbūrā 22. oktobrī. piezīmju nav, tādā gadījumā pāriem pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir ziņojums attiecībā uz apdrošināšanu pret dabas katastrofām un cilvēku izraisītām katastrofām, un es došu vārdu referentam Terho. Paldies, priekšsēdētāji! Dear colleagues, I am now going to present. Kolēģi, es īsi izklāstīšu galveno sava ziņojuma vadlīnijas pēc eh, komisijas dokumenta par dabas un cilvēku izraisītām katastrofām un par nepieciešamību veikt pasākumu šajā jomā. Pēc tam es labprāt uzklausīšu jūsu viedokli un gaidīšu jūsu grozījumus, lai sagatavotu uh, E, konsekventu dokumentu. Kā jūs zināt, dalībvalstis saskaras ar dažādiem riskiem un dabas katastrofas paredzēt spēja ir atkarīga no dažādiem faktoriem, taiskaitā meteoroloģiskiem, geogrāfiskiem. Tāpēc es domāju, ka piemēroti produkti katram gadījumam ir vislabākais risinājums gan tīri geogrāfiski, gan kultūras ziņā. Un tāpēc es atbalstu elastīgumu kā gal, būtiskāko elementu, lai garantētu šādu piemērotu e, produktu saga, sagatavošanu, individuālu produktu sagatavošanu un nevis e, vienotu e, risinājumu. Tāpat arī runājot par investīcijām preventīvajā darbā, jo vairāk šeit tiek investēts, jo mazāk ir jāmaksā nelaimi gadījumos. Tāpat arī mēs nedrīkstam atkāpties no individuālās atbildības principa. Ļoti svarīgi ir tas, lai iedzīvotāji un pašvaldības apzinātos riskus un sagatavošanās darbu trūkuma izmaksas šādos gadījumos. Vēl jo vairāk ziņojums uzsver informētības eh, nozīmi. Būtu noderīgi izveidot tīklu apmaiņu ar vislabākajām praksēm un arī informāciju tai, eh, piesaistot pašvaldības. Visbeidzot, gribu atgādināt, ka Dabas katastrofas no vienas puses ir atkarīgs no meteoroloģiskiem un geogrāfiskiem aspektiem, tāpat arī cilvēku izraisītas katastrofas no otras puses bieži vien ir saistītas ar nepiemērotu riska novērtēšanu. Eh, eh, tās aptver dažādu apdrošināšanas veidi un nebūtu attiecīgi skatītos kopā. Esmu pateicīgs jums par uzmanību un gaidīšu jūsu viedokli šajā sakarā. Paldies, Terhokungs, un došu vārdu Werneram Langenam no Tautas partijas. Jā, paldies, priekšsarētāj kungs. Es vēlētos pateikties referentam. Viņš savā ziņojuma priekšlikumā ir iekļauts būtiskākās lietas un arī apstiprinājis. Tā ir šeit runa par zaļo grāmatu, kas ir pirmais solis parlamentā izskatīšanā vienojoties ar komisiju par to, ka ir jāstrādā pie šī tēmā tālāk sekos baltā grāmata. Līdz ar to parasti ziņojums par zaļo grāmatu diezgan īsti, tā arī kolēģis ir darījis. Apdrošināšanas tirgus ir ļoti heterogēns un dalību valstis, dalību valstīs ir atšķirīgs attīstības līmenis šajā jautājumā. Otrais lielākais apdrošināšanas uzņēmums pasaulē Svisrei pirms vairākiem, eh, vairākam dienām ir precīzi noteicis, eh, eh, kāda ir riska apmērs, kur draud ziemas ciklonu, pārplūdes, zemestrīces, tsunami un citi, cits katastrofas. Un šeit ir arī rezultāts visvairāk apdraudēta teritorija starp desmit visapdraudētākajām pasaulē, paldies Dievam, nav Eiropā, bet gan ārpus Eiropas. Tokijo, Jokohama 7,8 miljonu, Manilā ar 34,6, e, Ķīna e, ir 34,5, Osaka, Kobe 32 miljoni, Džakarta 28 miljoni Nagoji, Japānā 23 miljoni, Kalkutā 18 miljoni, Šanhai 17, Losandželos 16 un Teherāna ar 15,6 miljoniem. Jūs redzat, ka te, Eiropā tas ir svarīgs temats, bet ārpus Eiropas atrodas visvairāk apdraudētākās teritorijas. Tās ir iekļauts šajā uzskaitījumā. Tas ir neatkarīgs atzinums no Svisrei sabiedrības Līdz ar to arī Eiropā kā tas zaļā grāmatā ir rakstīts, atšķirības ar dalību valstīm ir ļoti lielas, skatoties arī uz to, cik valsts ir apdraudēts no zemestrīcēm, tas ir lokalizēti, tāpat arī plūdi, vai mēs runājam par eh, upju izraisītiem plūdiem, tsunami ir kā ir bijuši vienā otrā stūrī, bet uh, pamatā tas koncentrējās Indijas okeānā un klusā okeāna teritorijās. Līdz ar to es teiktu, ka tiešām šī tāda ļoti uh, atšķirīga tēma un uh, referents arī pareizi uh, to ir uh, sacījis, nav iespējama vispārīga risinājuma visiem gadījumiem. Līdz ar to ir svarīgi. Uh, saņemt palīdzību arī no privāta sektora, un es esmu jau sacījis, ka šeit ir sava atbildība. Jā, viņam šeit nav runa par to, ka dalību valstīm būtu jāuzņemās visa atbildība. Dabas katastrofas nevienmēr ir priekšlaicīgi precīzi prognozējams. Varam minēt kaut vai Tokijas eh, zemestrīču centru. Japānā ir sistēma izstrādāta, kas konstatē 170 tūkstošu pazemes grūdienu, kas gadā tiek konstatēt, un Richter skalā no četrām ballēm jau divu minūšu laikā eh, sniedz informāciju publiskajos televīzijas kanālos par iespējamām briesmām un sekām. Es domāju, ka eh, šeit mēs varam skaidri teikt, ka Eiropā nav nekā līdzvērtīga šādai sistēmai. Uh, Šajā priekšlikumā tiek, komisija tiek aicināta nodrošināt piekļuvi jaunākai zinātniskai informācijai, uzsver eh, pašu atbildību, to es arī vēlos uzsvērt, ka ziņo, referents ļoti pareizi to norādījis, tāpat arī nodrošināt, ka eh, nav nekādu eh, tirgus problēmu, kuras prasītu iejaukšanos Eiropas līmenī. Kritiski lietas man ir četras sakāms. Pirmā, A punkts Ļoti atšķirīga ir situācija dalību valstīs, ļoti atšķirīgs geogrāfiskā situācija, kultūras e, joma e, un tā tālāk. To vajadzētu plašāk aprakstīt. Astotajā punktā tiek e, runāts par to, ka ekonomiska stimuls būtu nepieciešams ieviest. Šeit vajadzētu arī šos stimulus mazliet plašāk izrakstīt, kas tie tādi ir. Devītais, apdrošināšanas uzņēmumi tiek mudināti vienkāršot klientu līgumus. E, to es labprāt iedot Bereša kundzei, kas tieši šobrīd strādā pie prips par e, apdrošināšanas sabiedrībām. Tātad šis regulējums vajadzētu viņas D2 iekļaut. Tā, lai pamata informācijas e, dokumentos būtu iekļaut arī šāda informācija, piemēram, par prognozējot eh, kādas zemestrīces vai tsunami iespējamību. Nu, tas ir ļoti sarežģīti. 13. Atgādini, ka šajā sektorā ievēro individuāla atbildība. Nu, šeit arī ir jautājums par to, kas tieši ar to ir domāts. Un šeit vajadzētu noteikti precizēt, ko var, varbūt referents eh, ne, nerada šādu iespēju, jo bija ierobežojots teksta apjoms, Bet, nu, katrā ziņā tas ir labs pamats, lai panāktu vienošanos. Paldies! Merci, monsieur Langen. Langen, kungs, paldies. Nākošais runātājs ir Torvalds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Un, kā jau sacīja Vernas Langens, es arī atbalstu ziņojumā skatītos jautājumus, runājot par preventīvu un informācijas darbu. Es uzskatu, ka ir vajadzīgs vairāk pētnieciskā darba. Liels izaicinājums apdrošināšanas eh, kompānijām ir tāds, ka tām pietrūks pietiekam daudz riska datu dabas katastrofu sakarā. Tas nozīmē, ka ir sarežģītāk tām piedāvāt pareizo apdrošināšanu par pareizo cenu, par pareizo katastrofu. Referents neuzskata, ka ir piemērota. Uh, uh, viens izmērs ar visiem pieeja, un, manuprāt, nevajadzētu no piedāvātiem risinājumiem atkāpties. Pārapdrošināšanas bizness arī ir nopietns, un pat, jā, prēmijas nāk no sistēmas, kas ir atšķirīgas katrā valstī, notiek to apvienošana. Tāpat kā referentam ir zināms e, iebildes pret obligāto apdrošināšanas schēmu, tāpat tomēr ir jāpatur prātā indivīda atbildība un tie pamudinājumi, kādi ir, lai noslēgtu apdrošināšanu, kā arī Noslēgumā gribu jautāt komisijai, kāpēc mēs skatām vienā dokumentā dabas un cilvēku radītas katastrofas. Vai tas būtu saprātīgi? E, dabas katastrofā e, ir atšķirīga atbildības sadaļa, tāpēc no apdrošināšanas viedokļa dabas katastrofas bieži tiek skatīts īpašuma apdrošināšanas izpratnē, kamēr cilvēku radīts atbild, ap, e, ap, e, katastrofas attiecas uz atbildības katastrofu. Piemēram, Fukushimā, kur ir gan dabas, gan cilvēka izraisīta e, katastrofa un tāpat Mēs redzam arī pēc plūdiem, un vāciešiem ir īpaši pēc pavasara liela pieredze šajā sakarā. Taču tad, kad mēs nonākam pie atbildības jautājuma, tad e, komisija skata dabas un vidas atbildības jautājumu, tāpat notiek darbs pie kodola atbildības. So different liability. Un arī citi dokumenti tiek skatīti, un dažādas ģenerāla direkcijas komisijas strādā pie šiem jautājumiem, un es ne... vai mēs eh, nenonāksim pie tādiem noteikumiem, kas beigās viens otru, otram ir pretrunā un ko nevarētu raksturot kā komisijas sagatavotu birokrātisku katastrofu. Un es eh, cerīgi raugos uz sadarbību turpmāk pie šī jautājuma, kā sacīja Werners Langens, mūsu priekšā ir visas iespējas sagatavot konsekventu eh, dokumentu. Paldies! Īcī kundze pieteikusies šķiet, ka ir aizvietotājs, vai jūs vēlaties izteikties tūlīt? Govoriti poštovani, govorit ću u ime kolegice Marlene Mici, koja danas nije mogla nazočiti sastanku Ekon. Izteikšos ļoti īsi. Kolēģi nevarēja izteikties šodien sanāksmē. Un es runāšu par cilvēka un dabas katastrofām. Un norādīšu galvenos jautājumus. Uzskatu, ka pirmkārt mēs esam spēruši so pareizā virzienā. Es piekrītu atzinumu referentiem, ka nevar izmantot pieeja viens izmērs dar visiem. Tāda pieeja nebūtu piemērota. Ir nozīmīgs preventīvais un informācijas darbs. That... Ir puses vienojušās, ka būtu noderīgi piekļuvi vairāk informācijai. Patērētājam un apdrošinātājam pašam. Šai informācijai ir jābūt eh, pasniegtai tādā vietā, lai varētu izdarīt vislabāko izvēli. Un tāpat ir jāparedz iespēja informāciju iegūt atsevišķi. Domāju, ka ir jādomā arī par to, ka tiek iekļauta laba informācijas sadalīšanas prakse, lai varētu atvieglot datu uh, pārsūtīšana starp valdībām, apdrošinātājiem, um, patērētājiem, nepārkāpjot datu aizsardzības noteikumus. Should... Runājot par preventīvo darbu, domāju, ka vajadzētu vairāk izcelt valdības lomas nozīmi, izglītojot cilvēkus par šiem jautājumiem - apdrošināšanas tirgus būtu jāparedz eh, lielāka diferenciācija starp dabas un cilvēku izraisītām katastrofām. More... Pieskara šiem jautājumiem, bet es domāju, ka vairāk vajadzētu šajā jomā paredzēt. Tomēr ir jāmin tas fakts, lai gan tie ir atsevišķi gadījumi, tomēr pastāv iespēja, ka viens padara otru vēl nopietnāku. Es domāju, ka e, informācija ir jāpasniedz vienkāršāka nekā tā tiek darīts. Tāpat tas ir saistāms ar informācijas sniegšanu. Order for it Drošināšana ir jāpiedāvā uz riska bāzes. Tāpat ir svarīgi sniegt adekvātu informāciju, kur ir jābūt pieejamai. Es uzskatu, ka morālā kaitējuma jautājums nav pietiekami skatīts, un tam ir jātiek iestrādātam šeit. Tāpat arī. Which I believe should be considered ir jādomā arī citi atsevišķi jautājumi. Neobligātā apdrošināšana tālāk. Par šādas apdrošināšanas obligātu raksturu mēs piekrītam, ka eh, nav obligāti paredzēt to eh, šādu apdrošināšanu. Tāpēc mēs piedāvāsim grozījumus šajā sakarā. Paldies! Paldies! Žāns Pauls Besē lūdzu. Nākošais runātājs. Paldies, eh, Žāna Paula Gozēs kungs. Terho kungam gribētu teikt, ka viņa piedāvātais ziņojums ir ar um, divām pusēm, no kurām viena mūsuprāt ir pozitīva un tā ir anticipēšanas un informēšanas daļa, bet diskutabla šķiet individuālās atbildības daļa. Kas ir izņemta no valsts un Eiropas sadaļas. Uh, Kolēģi iepriekš norādīja, ka būtu nepieciešams labāk definēt to, kas ir attiecināms uz dabas katastrofām un kas uz cilvēku radītām, jeb entropiskām, taču tas kļūst aizvien, kļūst aizvien sarežģītāk, un mēs nonākam bieži vien situācijā, kad cilvēka atbildība tiek aizvien vairāk izcelta dabas katastrofu gadījumā. Es nerunāju šeit par zemstrīcē vai cunami, bet par sausumu, par plūdiem, par. Uh, karstumu, par ugunsgrēkiem, un tādējādi nošķiršana ir aizvien sarežģītāk izdarām, jo cilvēka atbildība šajā sacensībā uz katastrofām, kas mūs apdraud, ir ļoti sarežģīta. Un par pašu ziņojumu. Uzsvars uz preventīvajām darbībām mūsuprāt ir pozitīvs, vēl jo vairāk tāpēc, ka katastrofas uzkrājas, vairojas, kļūst dažādākas, un to ekonomiskā izmaksa pieauga. Un tas var apgrūtināt mūsu valstu ekonomisko un visas planētas at ekonomisko attīstību. Mūsuprāt, ir nozīmīga informēšanas sadaļa, un arī ir jādomā par to, kā var atvieglot dzīvi tiem, kuri saistībā ar šo vidi ir neapskaužamā situācija. Tiem, kuri cieši no katastrofas, viņiem ir jāpalīdz Eiropas līmenī paredzot maksimāli standartizētu, vienkāršu, tiešu dokumentu lai apzinātos to, kāda riska aptveršana piedārā, piedāvāta, kādas darbības tiek piedāvātas. Bez tam varam uzska pieļaut arī to, ka šādai informācijai tiktu veltīta īpaši tīmekļu vietne, kur ik viens varētu ieklikšķināt savu reģionu, pilsētu, ciemu, kvartālu, lai redzētu, E, kādiem riskiem viņš tiek pakļauts. Tādējādi identificēt riskus, informēt maksimāli, mūsuprāt, ir saprātīgas darbības. Taču e, domas dalās mums ar referentu tur, kur sākas runa par lietām, kas ir pārāk virzīts uz individuālu atbildību, atraujot to no valsts un atbildības un iespējamas Eiropas intervences, lai gan šīs katastrofas eh, lielā mērā pārsniedz individuālus ietvarus un pat valsts ietvarus. Domāju, šajā gadījumā nevis par vienotiem noteikumiem apdrošināšanā un apdrošināšanas produktiem. Šeit vajadzētu paredzēt samērā lielu daudzveidību un elastību, bet Eiropai būtu jāpalīdz noteikt mērķi, konverģences ietvars, lai varētu nodrošināt labāku individuālās atbildības īstenošanu. Ir jāparedz harmonizācija ne tikai informācijas ziņā, bet arī attiecībā uz visiem apdrošināšanas līgumiem, lai būtu skaidrs, ko īsti attiecīgais indivīds apņemas un kāda riska tiek aptvērta. Tālāk par cilvēka radītu katastrofu riskiem. Eh, un šeit es domāju par it īpaši ķīmisko piesārņojumu, par vienmēr iespējamām kodolkatastrofām, un šeit lietas ir jāvērtē krietni vien stingrāk, un katrā ziņā mūsu prāts nekāds nosacījums privātā sektorā nevarēs eh, pilnībā apdrošināt kodolkatastrofas um, ietekmi. Un mēs esam iecerējuši šajā sakarā izsniegt grozījumus un uh, sadarboties ar referentu un ar referentiem. Paldies! Un nākošais runātājs Pinkungs, kurš uz, uzstāsies Foksa vietā. Liels paldies priekšsēdētāji. Ašlijs Foks lūdzu man sacīt, ka viņš ir visumā apmierināts ar uh, referenciņojumu par uh, apdrošināšanu no dabas katastrofām. Jo īpaši viņi Viņš ir gandrīz par to, ka dabas un cilvēku izraisītas katastrofas nevar uzskatīt par vienotu fenomenu, jo tur ir, jo tur ir skaidra robežšķirtne Foksa kungam. Otrkārt, šai ziņā nav tirgus kropļošanas, kas varētu pamatot uh, iejaukšanos Eiropas līmenī. Turklāt eh, Foksa kungs ir priecīgs arī par to, ka nav paredzēts universāls risinājums visiem gadījumiem. Viņu arī iepriecina tas, ka neobligātais ietvers ir labākais veids, kā piedāvāt eh, risinājums eh, zināmos geografiskos apvidos. Taču viņš nav apmierināts ar standarzētiem formātiem. Situācijas ir atšķirīgas un nav vērts izstrādāt konkrētas standartas. Uh, Foksa kungs uh, ir priecīgs par pragmatisko pieeju, kas ir bijusi mm, sadarbības rezultāts līdz šim. Merci, monsieur Šuntis. Vous avez la parole. Huntis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, kā jau teica arī citi runātāji, mm, kolēģa ziņojums ir mūsu uzmanības vērts tāpēc, ka te tiek uzdoti nopietni jautājumi. Es to saku tāpēc, ka esmu no valsts, kurā vēl vakar bija e, pazemes grūdienas rietumos no Krētas salas. Es domāju, geografija jums ir pazīstama. Tā ir, tas ir reģions, kurā pirms daudziem gadiem vidusjūrā notika vislielākā zemestrīce un vislielākais tsunami. Un tāpēc ir īpaši pamats bažām. Kāpēc es to pieminēju? Mums pareizi ir jāsaprot, ka jāšķir e, fiziska, e, dabiskas katastrofas un cilvēku izraisītas katastrofas. Taču uh, viena lieta ir zemestrīce manā valstī vai Japānā, un, diemžēl, nekur nav atrasts veids, kā to Uh, paredzēt. Un cita lieta ir, uh, ir uh, plūdi, ko, piemēram, izraisa cilvēku iejaukšanās vidē. Un ja kaut kas ir jāizpēta, tad šīs politikas, kas kaitē videi, ir jāmaina. Es domāju, šai ziņā situācija pavisam skaidra un no tā mums nebūtu jāizvairās. Bet eh, komiteja to skaidri nav pateikusi. Otrakārt, protams, ir arī cilvēku izraisīta darbība, kas rada visu šīs problēmas. Šeit piekrītu referentam, un katrs no mums var piekrist, ka Prevencija un informācijas sniegšana ir labākais veids, kā risināt šo problēmu. Iespējams, eh, te varētu, piemēram, runāt par prevenciju eh, zemestīces gadienā. Tātad jāievēro īpaši būvniecības noteikumi tajos reģionos, eh, kur sabrauc zemestrīces, lai pēc iespējas mazāk būtu cilvēku upuru. Vēl viens veids ir cilvēki informēšana, kā jārīkojas zemestrīces gadījumā. Tad varētu, piemēram, noteikt eh, informācijas vai paraugu prakses apmaiņas eh, iespējas. Trešais komentārs, man komentāri būs vispārīgāki un pēc tam tad iesniegsim grozījumus Eiropas Savienībai un acīm redzot arī dalībvalstī par mērķi jāizvirsa patērētāju un iedzīvotāju aizsardzība no uh, divdomīgiem un bīstamiem uh, apdroš, bīstam apdrošināšanas paketēm pakotne. Uh, gribu sacīt, uh, tā kā šīs parādības uh, pieņem spēkā, tad, ja nav stingru standartu attiecībā uz apdrošināšanas uh, uzņēmumiem, tad man ir eh, bail, ka būs eh, arī tas liels burbulis eh, apdrošināšanas tirgu. Mēs jau tādas burbuļus esam piedzīvojuši. Tad runājot par cilvēku izraisītām katastrofām, te ir runa par drošības standartiem un par politikām, kuras, kā zinām, pastāv. Un mums jādara viss, lai šādu katastrofas neatkārtotos un mums ir jāizvairos no šī apdrošināšanas burbuļa. Tā, tie ir komentāri, kurus gribēju minēt, pateicos referentam, kurš uh, veicināja mūsu uh, domu apmaiņu, un nāksim klajā ar mūsu uh, grozījumiem. Paldies, Huntis kungs, Langen kungs īslūdz. Jā, es vēlētos pavisam īsi papildināt pēc kolēģa pēdējā komentāra preventīva rīcība ēkām un zemstrīcēm. Nu, es domāju, tādas lietas ir nacionālajā atbildībā. Es nedomāju, ka tas ir jāpārņem Eiropas Savienības līmenī, jo tur var būt runa tikai par eh, vienošanos, um, kas nes līdzi milzīgu birokrātijas apjomu. Pirmkārt, eh, starptautiskā sadarbība, protams, informācija, uh, intervence arī varētu būt noderīga zināmā mērā, bet eh, ar klimata pārmaiņām nu nevar būt, ka mēs tā rezultātā tagad sākam milzīgas programmas. Tas nevar būt Eiropas Savienības uzdevums. Un piektais eh, ziņojums no Startautiskās vides padomes eh, norāda, ka ekstrēmā gadījumā līdz 2100. gadam jūras ūdens eh, līmenis varētu par 82 centimetriem celties. Eh, Realtāte droši vien būs eh, mazāk. Un Eiropā es ne, neredzu, ka tas skartu reāli kaut vienu valsti. Es nedomāju, ka mums jāsāk ar jaunām programmām, ar valsts atbalstiem, tad, kad tas Eiropas skar tik nelielā apmērā. Paldies, vai komisija vēlas izteikties? Ja tā nevēlas izteikties, tad dod vārdu referentam noslēguma vārdiem. Jā, lūdzu. Šķiet, ka viņš nevēlas izteikties, ne? Komisija paliek mēma, saka priekšstādātājs. Labi, tad referentkungs vārds jums. Thank you, Mr. Chair, and thank... Paldies priekšstādātājiem, paldies visiem ēnu referentiem par jūsu ieguldījumu. Es redzu, ka valda viedokļus, eh, vienādi viedokļi, eh, tāda gaidāma laba sadarbība. Tad, kad vēlāk strādāsim pie kompromisa grozījumiem, mēģinot izstrādāt galīgo dokumentu variantu balsojumam. Tātad esmu optimistisks noskaņots par šī dokumenta piedāvātiem rezultātiem un vēlreiz pateicos par jūsu ieguldījumu. Merci. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies, referenti. Tagad runāt par grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. oktobris 2012. Diskusijas par grozījumiem būs 26. un 27. novembrī komitejas sanāksmē ekonomikas komiteja balso 17. decembrī 2013. gadā un plenāra sesijā paredzēts to skatīt 2014. gada februārī. Tātad šis darba kārtības punkts ir izsmelts, taču eh, vēl nav pienācis laiks izskatīt nākošo jautājumu. Tātad pārtraukums līdz pulkstens 16, kad skatīsim Ferēres kundzes ziņojumu Eiropas Investīcija bankai piešķirtās ES garantijas. Paldies!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 Okay, um, I think... Šārana Balda. Labi, es domāju, mēs varam atsākt darbu. Redzu, ka visas galvenās iesaistītās personas ir klāt. Tad tagad izskatīsim Elīzes Ferreiras ziņojuma projektu par vienoto noregulēju mehānismu. Tātad tūlīt pat dodu vārdu Elīzei. Um, muito obrigada, Sharon. Paldies, Sharon. Resolução bancária. Runājot par šo regulējumu mehānismu, tam ir īpašs raksturs, un mēs vienlaicīgi strādājam pie noregulējuma teksta un paralēli pie tekstiem par direktīvu, kas tiek piemērota Eiropas Savienotās valstīs, Eiropas Savienības valstīs, un tādējādi vienots noregulējums ir sava veida apakš universs plašākā universā. Un kā jau pirmajā viedokļa apmaiņā tika teikts, mēs pagaidām atturāmies izdarīt grozījums tekstā par vienot noregulējumu mehānismu, lai neradītu apjukumu. Un mēs negribam ieviest šobrīd nevienu grozījumu, kas varētu izdarīt eh, apjukumu ar noregulējumu tekstu un mēs gribam panākt vienotus noteikumus, kā glābt banku institūcijas. Mūsu galvenās vadlīnijas šim priekšlikumam neskar priekšlikuma pamatjomas. Tāpat mūsu prāts komisijas priekšlikums kopumā ir ambiciozs un jau saskan ar parlamentam viedokli 2010. gadā. Un mēs negribētu zaudēt to dinamiku, kas ir, ir rasta, bet varbūt izdarīt dažus uzlabojumus. Viens no svarīgiem elementiem ir panākt noregulējuma procesu, kas, kā jau izskanēja pirmajā viedokļa apmaiņā, un manuprāt, ir šie jautājumi jāsaglabā, lai varētu noskaidrot, kuras tās struktūras ir, kuras var deklarēt to, ka bankas vai kredītiestāde ir pirms bankrota situācijā un ir jāuzsāk noregulējuma fāze. Domāju, ka šis skaidrojums ir svarīgs elements lai panāktu skaidrību un caurskatāmību lēmumu pieņemšanas procesā, lai rīkotos konsekventi un arī, lai uzraudzītā iestāde būtu ar skaidrību par to, kādi kritēriji e, ir ņemam vērā un kādi ir aizsardzības mehānismi attiecībā šo procesu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka uzraudzības līmenī šis process ir jācentralizē Pat, jā, mēs uzskatām, ka viedokļi var būt dažādi. Es domāju, ka ir jāprecizē atsevišķi jautājumi. Vēl viens viedoklis, kurš, manuprāt, ir svarīgs, ir jautājums par parlamenta dalību izvirzot bankas un uzraudzības iestāžu amatpersonus. Tāpat arī tad, kad mēs domājam par vienotu uzraudzības mehānismu, šeit būtu jāparedz būtiski principi atlasot um, izpildirektoru, izpildirektoru vietniekus, lai tas notiktu caurskatāmi un lai parlaments piedalītos lēmumu pieņemšanas procesā. Trešais būtiskais punkts, kas mums ir apspriežams, ir jeb, jebkāda veidā backstop paredzēšana šajā noregulējuma fondā, kurš sāk darboties likumdošanai stājoties spēkā. Šajā gadījumā parlaments uz mūsu prāt uzskatām, ka šim ir jābūt ticamam procesam, lai varētu izmantot pietiekamus resursus, noregulējuma aktivitāšu finansēšanai, un tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir garantēt to, ka būtu paredzēts publisks instruments, gribu pasvītrot, kurš neatbilst, kurš neizmanto nodokļu maksātāju līdzekļus, bet izmanto tā izdevumu, kas tiek, tiktu atmaksāts Un tāpēc šajā gadījumā runājot par banku savienību, par institūcijām, kuras pārvaldītu banku noregulējuma mehānisms, un šie maksājumi tiktu izdarīti balstoties uz risku, lai maksājumi tik iz, tiktu izdarīti no bankas līdzekļiem un nevis nodokļu maksātāju līdzekļiem. Visbeidzot, mēs strādājam pie RRD likumdošana un šajā sakarā mēs gribētu, lai tiktu uzsākat finansējuma intervences pasākumi, nekavējoties pēc tam, ka tiek sākti īstenot beilina pasākumi. Šajā gadījumā ir jāparedz vesela rinda rekvizītiem, kas ir paredzēta likumdošanā, un mēs uzskatām, ka, lai varētu nodrošināt tirgus drošību, ta, tas varētu būt kā fondu intervences mehānisms uzsācējs, kas ir jāparedz tajā brīdī, uh, kad sāka darboties beilin mehānisms, kurš skar depozītus. Mēs varam detalizēti spriest par dažādiem depozītiem šajā kontekstā, bet domāju, ka aktīvu transfera iespēja ir jāparedz un jādod iespēju to uzsākt, tad, kad tiek skārti depozīti. Tālāk vēl manu uzmanību piesaistīja jautājums pār likumdošanās stāšanos spēkā, jo, piemēram, SRM, RRD un Beilin iespējas visas tiek skatītas vienotā scenārijā un ir jāparedz tās saskaņots, lai tirgus netiktu traucēts, stājoties spēkā jaunai likumdošanai. Tāpēc šie viedokļi jau izskanēja pirmajā apmaiņas reizē, un gribētu arī kolēģis informēt, ka būs daži grozījumi no manas puses, kas neskars pamatlīnijas, un noslēgumā vēlos sacīt, ka ar šiem grozījumiem esam iecerējuši ziņojumu krietni uzlabot. Paldies no manas puses, tas ir viss. Thank you very much. Uh, now for the EP. Paldies. Tagad Zokorin Batman Kola vai EPP vārdā. Yes, uh, thank you. Jā, paldies. Vēlos pateikties Elīzai par konstruktīvo sadarbību, kuru mēs jau sākām. Un es augstu vērtēju mūsu sadarbību un to, ka mēs vēlamies risināt šo jautājumu ātri. Galvenais gan ir kvalitāte. Ehm, visi atzīst, ka Eh, šī lieta jārisina ātri, un šis vienotā noregulējuma mehānisms priekšlikums par to ir ļoti svarīgs Banku Savienības balss, un mēs vēlamies panākt vienošanos pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un arī man personīgi šīs jautājums ir ļoti svarīgs. Protams, lai lietas virzītos uz priekšu, jābūt vismaz eh, divām iesaistītām pusēm. Daudz kas atkarīgs no tā, kas notiks padomē. Pilnīgi piekrītu Elīzē, ka komisijas priekšlikumā eh, pieņemtā virzība ir laba, mums pieņemama, un es domāju, mēs arī padomu varam par to pārliecināt. Vēl viena lieta, kas ir svarīgs princips attiecībā uz to, ko mēs panācām vienotajā noregulējuma mehānismā, te Marijana Taisena veica svarīgu darbu un par BRD vēl sarunas. Er, turpinās, mēs šīs diskusijas nevaram iekļaut šajā direktīvā, taču mēs ņemsim vērā secinājumus īpaši vērdē sakarā ir eh, mazliet sarežģīta situācija, jo mēs zinām, kā šīs sarunas beigsies. Ja mēs vēlamies rīkot šādi, rīkoties šādi, tad mums tā arī jādara. Man ir daži jautājumi par vienu Elīzes minētajiem grozījumiem attiecībā uz um, ieguldītāju preferencēm, kad eh, fonds stājas spēkā. Es domāju, tas ir viens no jautājumiem, kas jārisina BRD ietvaros. Te ir arī runa par godīgiem noteikumiem visā Eiropā. Man ir zinām šaubas par to, vai šīs uh, eh, grozījums uh, gadījumā nav pretrunā tam, ko mēs vēlamies sagaidīt no BRD Mēs varam būt pārsteigti par to, ka tas ir eh, rezultātu, viens no rezultātiem, taču par to mēs nevaram būt pārliecināti. Runājot par aptvērumu, esmu pilnīgi piekrītu, mums ir jāiekļauj visas bankas šajā aptvērumā, tā mēs rīkojamies vienotā uzraudzības mehānismu sakarā un tāpat jādara šeit. Tālāk ir jāpaskaidro, kā mēs skatīsim šīs mazākās bankas, tās nav uh, īpašumu pārskatīšanas eh, sastāvdaļas. Taču mums ir eh, jāgūst skaidrs ieskats par to, kādā stāvoklī atrod šīs mazākās bankas, jo tām arī ir jāsniedz savus ieguldījumus šai fondā, fondā attiecīgi. Šim ieguldījumam jābūt samērīgam, taču tām ir arī jāgūst labums no šī fonda. Tātad mums ir jāzina, kādā stāvoklī šīs bankas atrodas. Man tas ir liels jautājums pat labāk. Otrakārt, komisijas loma tāda, kāda tā šeit tiek apspriest un arī padomā, piekrīt visiem tiem, kas saka, ka mums šīs. Uh, pārbaudes pilnvaras komisija ir zināmā mērā jāierobežo, jā, zināmām pilnvarām te ir jābūt. Un te arī ir runa par komisijas kompetencēm valsts atbalsta ziņā, taču es domāju, mums būtu jāstrādā pamatoties uz izpildu padomis spēcīgāku lomu uzskatu, ka tas, tā ir garantija tam, ka šīs direktīvas ietvaros tiks izmantota kopienas pieeja. Un es uzskatu, ka arī te jāskatās ir ne tikai uz padomi sastāvu. Es iestājos par to gan, lai komiteja, komisija, gan Eiropas centrālā banka būtu pilnvarots balsot, jo Eiropas centrālajai bankai arī ir uzraudzības pilnvaras, uh, Un tā tad arī šai bankai ir jābūt balsošanas tiesībām padomē. Katrā ziņā kopienas intereses ir augstāk vērtējamas nekā dalībvalsts šajā izpildu mm, valdē. Tas man ir ārkārtīgi svarīgi jāskatās arī ir uz funkcijām, bet par to var sīkāk spriest vēlāk. Runājot par vienoto noreglējumu fondu. Pilnīgi piekrītu, Elizē, mums ir nepieciešams šāda garantija backstop. Par to nav nekādu šaubu, taču esmu ļoti piesardzīga pieprasot to kā priekšnoteikumu, lai panāktu vienošanos par vienoto noregulējumu mehānismu. Es domāju, tie ir paralēli politiskas dabas jautājumi Eiro grupā sadarbībā ar Ekofinu var to izjust kā steidzam risinām jautājumu, tad mums, protams, ir jāpanāk progres arī šai ziņā. Vēl viena lieta, kur vēlos pieminēt, ir konfidencialitātes jautājums. Bankas iesniegs šos noregulējuma plānus padome grib tos skatīt valdes plenāru sesijā, taču šajos plānos ir iekļauts daudz konfidenciāls informācijas. Un es domāju, diezgan riskanti būtu to skatīt valdē, jo tā visa konfidenciālā informācija tiktu izplatīta, tāpēc mums ļoti uzmanīgi jāskata, kā tiek sadalītas funkcijas starp izpildu sesiju un plenāru sesiju. Ceru, ka būs veiksmīga sadarbība arī nākotnē. Un es ceru, ka mēs eh, ātri varēsim virzieties uz priekšu, taču man, un es domāju arī eh, komitejas sekretariātam vēl ar vienu ir neatrīs jautājums, kā mēs varētu saskaņot darbu ar BRD un sniegt atbilstošas padomu šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Silvija Alde svārdā nevarēja būt šeit, tāpēc viņa lūdza, lai es nolasu viņas komentāru. Es arī vēlos runāt savā vārdā, bet taču to darīšu vēlāk, pēc tam, kad būs izteikušie citrunātāji un ēnu referenti. Aldes vārdā Silvija vēl sacīt, ka viņa augsts vērtē šo priekšlikumu, tas, protams, ir ārkārtīgi nepieciešams. Svarīgi ir tas, ka mehānis, ar mehānismu var rēķināties un arī viņa vēla saskaņot noteikums ar SSM. Tam ir jātainojas arī SRM, tātad vienodā noregulējuma mehānismā, kā uz to norādīja Elīs un citu runātā. Jābūt uh, sasaistēji ar SSM un BRD lai hierarhija attainotos tāda, kā tā ir eh, atgūšanas un noregulējuma direktīva. Arī valsts atbalsta loma šeit ir jānoskaidro gan attiecībā eh, tāpat uz komisijas pilnvarām un kompetencēm. Ex ante ieguldījumi no institūciju puses ir nepārprotami. Viņi piekrīt tām, ka backstop noteikums ir vajadzīgs, taču tas nedrīkst būt par priekšnoteikumu, lai vienotais noregulē mehānismu varētu stāties spēkā. Risinājumam jābalstās uz godīgiem vienādiem noteikumiem un visām iesaistītajām pusēm jābūt vienādiem noteikumiem. Eiropas centrālās bankas eh, pārstāvim ir jābūt eh, uzraudzītājam bez balsošanas tiesībām. Te ir arī jānošķir mītnes valsts un uzņemošā valsts. Tātad sistēmiskajai institūcijai jābūt uh, lielākām pilnvarām. Vienīgais princips būtu ieguldīt tajos vērtspapīros, kas ir geogrāfiski un pa nozarēm labi diversificēti. Un attiecīgajai sistēmai ir jāatrisina valsts parāda un banku stabilitātes problēma. Sestā panta, ceturtajā punktā paredzēts veto, taču tā darbība jāpārtrauc, tad jau valsts atbalsts nav vajadzīgs. Un vienotajam noraglēm mehānismam jāizveido arī padomdevēja komiteja, tā būtu mācīšanās procesa gaitā. Nu, tie ir īsti komentāri, esmu pārliecināta par to, ka mēs varam to, tos plašāk uh, skaidrot, ja gluži nav viss saprotams tagad. Uh, un pēc tam es pāriešu pie zaļajiem Sven. Lūdzu. Filipe. Jā, Filips, kurš ir ēnu referents kopā ar mani, joprojām piedalās balsošanā ITRE komitejā. Vispirms, paldies Elisei par šo ziņojumu. Paldies arī komisijai par to, ka viņi nāca klajā ar šādu priekšlikumu un virzas uz priekšējā jautājumā, kas ir uh, svarīgs elements, lai SSM, par kuru mēs balsojām šeit, iedarbinātu. Ir samērā skaidrs, ka šis ir atbildīgs brīdis, jo kopīgais uzraugs, vienots uzraugs bez nu, vienots noregulējuma sistēmas nebūs īpaši uzticams. Nu, un tā ir galvenā problēma, ar kur mēs saskaramies. Otrs jautājums ir to, kāds būs šis eh, vienotais atbalsts. Un komisija uz to ir sniegusi atbildi. Kaut arī varbūt problēmām, kas radās pagātnē, valstis būs pirmās, kas būs atbildīgas, ja kreditoru bail-in procedūra nav pietiekama. plašāk eh, runājot par Elīzes ziņojumu un eh, grozījumiem, kurus mēs visdrīzāk ierosināsim, tad es sacīšu sekojošo. Pirmkārt, mēs saprotam, ka 27. un 30. pāntā ziņojumā tiek mēģināts eh, vainot komisijas lomu atsevišķās jomās. Uh, Un, protams, ka šī diskusija ir sarežģīta par komisijas lomu šajā jomā kopumā. Mēs ar interesi vērojam sarunas, kas tur, turpinās Eiropas kopienu tiesā, kas var, varētu sniegt atbildi uz dažiem jautājumiem par juridisko pamatu. Bet kamēr mēs e, balstamies uz šobrīd ierosināto pāntu, tad mēs uzskatām, ka mums ir jāpiešķir komisijai nepieciešamās pilnvars, lai visa procesa e, legalitāte netiktu apšaubīta. Protams, ka būtu labāk tieši izvairītos no interešu konflikta un nepolitizētu visu šo procesu, paredzēt savādāku konstrukciju. Mums jau bija uh, Eh, līdzīgas diskusijas ar ESM un ECB, eh, e bet pašreizējā jurisprudencē jāsacina, ka komisijas lomai jābūt pietiekami stiprai, lai varētu izpildīt eh, tiesiskās prasības. Līdz ar to mēs gribētu redzēt plašāku skaidrojumu un tāpat arī ceram, ka Eiropas kopiena tiesa pavisam drīz skaidros, kas ir iespējams un kas nav iespējams lai mēs nonāktu pie skaidrības. Tālāk, 72. un 78 grozījumā Elīze lieto terminu community public instruments, tātad kopienas publiski instrumenti. Tas mums liekas ļoti neskaidri, jo finansējuma noteikumi un atbalsts kā kopējais fonds, kamēr tas nav Uh, piepildīts. Vēl ir neatrisināts jautājums. Līdz ar to neesmu pārliecināts, ka tas ir jāskaidro šajā uh, regulā, pie tam lietojot uh, jēdzienu, kas nav pilnīgi skaidrs. Tāpat mēs arī šaubamies par 79. grozījumu, kas eh, runā par eh, depozītoju veicēju absolūtu aizsardzību. Protams, ka viņiem jābūt nodrošinātiem, ir, bet eh, labākais veids ir Simona ziņojuma apstiprināt, kur mēs gaidām jau divus gadus, bet ja tiek izmantots bail-in procedūras, tad labāk, lai lielie kreditori būtu iesaistīti virs šim 100 tūkstošu eh, no, limita, nevis ļaut nodokļu maksātājiem to sekt. Līdz ar to mēs esam skeptiski eh, pret šādu vēlmi depozītus iekļaut kā absolūti aiz eh, nodrošinātos. Tas varbūt atsevišķiem noguldījumiem būtu pieņemam, bet ne visiem, vismaz zaļie tā uzskatam. Mēs arī vēlētos saņemt papildus skaidrojumus par 34. grozījumu, respektīvi svītrot prasību, deko, eh, veikt konvertāciju eh, parādu instrumentiem eh, konversiju. Varbūt jūs, Elīze, varētu mums paskaidrot, kas tīsi ir domāts ar šo grozījumu. Tas pats būtu attiecināms arī uz grozījumu 65. Arī tur mēs vēlētos eh, labāk saprast, kas ar to īsti ir domāts. Respektīvi, tur tiek prasīts svītrot iespēju dalību valstīm prasīt vēl vienu valdes eh, apspriešanos saistībā ar attiecīgās valsts fiskālajām saistībām. Kas attiec uz mūsu grozījumiem, es vēlos uzsvērt vairākas lietas. Pirmkārt, es uzskatu, ka ir labi iemesli, kāpēc visa sistēma būtu jātiecina uz visām bankām, nevis tikai uz lielākajām, jo es nevaru saprast, kāpēc režīms tika paredzēts tikai bankām SSM ietvaros, paredzot viņām vienotu noregulējumu sistēmu. Atsevišķu fondu un atsevišķu iestādi, bet mazās bankas tiek atstātas eh, dalību valstīm. Tas nedarbosies. Kāpēc? Tāpēc, ka mazās dalību valstis ik pēc 20 gadiem mainīs savu banku noregulējumu sistēmu. Un ko Vācijas valdība šobrīd mēģina panākt, kas ir eh, diezgan izolēta nostāja Eirozonā. Respektīvi, viņi ierosina, ka uh, eh, Mīnhenes uh, ap, šīs apkārtnes e, lieluma e, ekonomikas, vai e, ik pēc 20 gadiem mainīt šādus noregulējumu sistēmas, jo viņiem nav pieredze šādu noregulējumu sistēmu darbībā, līdzīgi kā tas ASV, piemēram, kuriem ir uzkrāta pieredze, jo tas ir pamatoti. Šādi var nodrošināt funkcionējuši iestādi, kas var uh, reāli aizsargāt eh, nodokļu maksātājus. Es zinu, kādas ir eh, banku sistēmas dažās valstīs, vai Vācijā, Austrijā, bet tur pastāv eh, bažas, un uz to balsas arī Vācijas valdības nostāja, ka institucionālās aizsardzības schēmas uh, pamatā jau veids daļu no šiem pienākumiem, kurus mēs šobrīd vēlamies uzticēt Eiropas līmeņa sistēmai. Un tā kā viņi šo daļu darba jau dara šobrīd, tad viņiem vajadzētu mazāk iemaksāt Eiropas kopīgā fontā. Jo tās bankas, kas nav iekļauts Eiropas e, institucionāla aizsardzības schēmā, tad būtu, nu, atšķirīgā situācijā. Tas būtu jādara arī uh, Eiropas līmenī. Zīmāts ziņojums nodrošinās institucionālo aizsardzības schēmu kā vienu no risinājumiem depozīta garantijām Eiropas līmenī. Un tie, kas eh, paši sev palīdz, tiem vajadzētu mazāk iemaksāt šādā kopīgā fondā. Tāda būtu mm, tā ideja. Tālāk mums ir arī jāskatās, kā prasīt bankām, lai tās tiešām varētu noregulēt Te jāskarās ir e, Zefija jautājums, un kā Silvija Gulāra sacīja, mums ir jānodrošina tādu pašu atskaitīšanās pienākums e, pret parlamentu, kā ir ECB. E tāpat arī informācijas saņemšanas un kontrolas tiesības Eiropas parlamentam. Un uzskatām, ka galu galā Mums vajadzētu skaidri noteikt, ka var tikt prasīts uh, publiskais finansējums, lai papildinātu no regulējumu fondu. Ar to es arī beigšu. Pamatā es atbalstu lielāko daļu no e, Elīzas uh, e, ziņojuma, izņemot manis pieminētos grozījumus, un es ar nepacietību gaidu iespēju ar, sadarboties ar kolēģiem. Uh, virzot šo lietu ātri uz priekšu. Kvalitātei, protams, ir priekšroka, bet bez tā mums ir arī jācenšas virzīties pietiekam ātri uz priekšsarunās ar padomu. Paldies, saka priekšsarētāji. Neredzu, ka kāds no ECR šeit būtu gatavs GUE grupai. Jā, paldies, Šarona. Es gan neesmu ēnu referents kolēģis, diemžēl, nav varējis vēl ierasties satiksmes problēmas. Bet um, pamatā uzskatām, ka ziņojums iet pareizā virzienā. Atsevišķi problēmas, kuras es personīgi esmu pamanījis, un tur mums jāpaskatās, ko mēs tur varam uh, izdiskutēt un kāds grozījums ieteikt, ir uh, tāda, ka, nu, es atbalstu to, ka mēs mēģinām aizsargāt nodokļu maksātāju, bet no otras puses neesmu pilnībā pārliecināts, ka to mēs panāksim ar bail-in procedūru. Protams, ka no vienas puses vajadzētu nodrošināt, ka šis slieksnis 100 tūkstoši depozītiem e, ir nodrošināts, par to neiet runa, tas ir pilnīgi skaidrs, bet tas, kas iet pāri tam, tur ir runa arī par maziem vidējiem uzņēmumiem tā skaitā. Uh, kas tad zaudētu lielāko daļu no saviem ieņēmumiem vai uzkrājumiem. Nu, vai tur tomēr nevajadzētu atsevišķos gadījumos paredzēt arī kādu valsts atbalstu, lai kaut ko garantētu? Savu veidu apdrošināšanu, nu negluži e, tā kā varbūt dzīvības apdrošināšanā, bet kā tas viss iet kopā ar bail-in eh, procedūru, nu man īsti tas viss nav skaidrs. Un jautājums ir par to, vai arī šeit nenotiks tāda nobīde. Nu, tādas man eh, šobrīd domas ir. Nu, katrā ziņā Tomas Hendels droši vien eh, nākamajā kārtā tad varēs kā N referents savu viedokli jums arī pilnībā paust. Paldies! Jā, paldies! Ejam tālāk pie runātājiem. Volfs eh, Kvints. Jā, paldies, Šerona. Daudz kas jau tika pateikts, līdz ar to pāris piezīmes tikai no manas puses. Pirmkārt, es uzskatu šo dosie par ļoti svarīgu, un tāpēc man tiešām žēl, ka diezgan maz kolēģi klausījās Elīzes eh, ziņojuma prezentāciju. Mums vajadzētu uzmanīties neiekrist šeit slazdos meklēt risinājumus SRM, kas eh, īsti nesaskanētu ar citiem dosijē, par kuriem vēl turpinās sarunas, piemēram, BRD. Līdz ar to es pat eh, aicinātu, ka līdzīgi kā mēs to darījām pie SSM, ka arī šeit mēs referentu un ēnu referentus salikt kopā, varētu tā teikt. Un līdzīgi kā BRD bija vesela komanda, arī šeit veidot komandu. Otrakārt, šis dosie ir ļoti svarīgs. Korīna to arī paskaidroja plašāk. Bet mums ir jānodrošina, vai tieši tādēļ mums ir jānodrošina, ka ir kvalitāte. Un grozījuma termiņš ir ļoti tuvu. Tas ir ļoti ambiciozas, tā teikt. Nu, katrā ziņā nevajadzētu izšķērdēt šo uh, laiku un eh, cerams, ka tas neietekmēs kvalitāti. Tagad par uh, darbības jomu. Nepiekrīt Svenam. Es nedomāju, ka būtu loģiski uzraudzību veidot savādāk nekā SRM vai SRM veidot savādāk nekā uzraudzību. Ja katru banku, patu, katru mazo krājkasi iesaistītu, uh, tad, manuprāt, mums būtu ne tikai pārkāpums samērīguma principam, bet arī subsidiaritātes principam. Un vai mēs tad finansējumu risinājumu varēsim atrast tā, kā tu Sven to ieskicēji, nu to es apšaubu. Ja mēs darīsim to, kā tu ierosini, tad es domāju, ka tas ir sākums e, izstāšanos no EBS sistēmas. Līdz ar to es uzskatu, ka tas nav īsti pamatoti. Kas attiec uz noregulējumu iestādēm? Komisijas priekšlikums un uh, attiecībā uz nacionālajām uh, iestādēm, uh, nu, tā ideja ir ļaut viņām uzraudzīt to un tad lemt, vai banka ir dzīvotspējīga vai nē, bet tad šī noregulējuma padome tad tiktos ar komisiju un pieņemt lēmumu. Vai tas tiešām ir uh, pareizais veids, kā rīkoties, nu, par to mums vajadzētu vēl padomāt. Vai tā nav pārāk sarežģīta procedūra? Jautājums ir par to, vai komisija šeit ir leģitīmi e, nozīmēta uzstāties kā iesaistītai pusē. Es domāju, ka mums tur vajadzētu vēl padomāt tomēr. Par fondu tālāk. Mēs, protams, visi zinām, ka ir nepieciešams šis fonds bet tāpat laikā apzināmies, ka ne jau na vienas nakts laikā tas tiks izveidots. Būs vajadzīgi daudzi gadi, 10, varbūt 15, līdz būs pietiekami daudz līdzekļu uzkrāt, lai tik tiešām varētu runāt par šī fonda nopietno ietekmi. Šobrīd mēs runājam par 55 miljārdiem. Eirozonai, manuprāt, tas ir par mazu. Vācijā jau šobrīd tiek veidots fonds, un tur mērķis ir 17 miljārdi. Tātad tikai Vācijā vien, līdz ar to tas neietīst kopā. Un šis fonds, kamēr tas nav pilnībā dotēts, viņam ir nepieciešams finansiāls atbalsts. Bet no kurienes tas nāks, tas šobrīd nav skaidrs. Un priekšlikumi, kas šobrīd ir izteikti, manuprāt, eh, nav vērsti uz šo mērķi. Uh, jo vienā vai otrā veidē tas atkal liks maksāt vai vismaz pakļaus riskam nodokļu maksātājs. Vai tas nāk kā tiešais e, refinansēšanas e, darījums vai kā savādāk, nu tas būs iespējams tikai tad, ja tas balsīsies uz garantijām. Nu, un šīs garantijas attiecīgi pakārtoti skar atkal nodokļu maksātājs. Fonda izmantošana un lēmumu par to izmantošanu būtu jāpieņem tādā veidā, lai būtu ar sešām balsīm, tātad divas no tām būtu katrai dalību valstī, tas šobrīd 17, tūlīt arī 18, klāt nāk um, priekšsēdētājs, komisija un ECB. Tātad no sešām divas balsis pārstāv 18 dalību valstis. Manuprāt, tas nav līdzsvarots risinājums. ECB katrai dalību valstī, arī vismazākajai, ir vienādi svarīga līdzvērtīga balss, bet te uz 18 balsīm, valstīm divas balsis tikai kas pielī, pielīdzinātu priekšsarētājiem, priekšsarētāju vietniekam, komisijai, tas nav samērīgi. Un šeit vajadz arī skaidrot, kas notiek ar nacionālajiem fondiem, kas šobrīd tiek veidoti Lielbritānijā, Vācijā, Austrijā, Zviedrijā, vēl ka dažās valstīs tiek veidzot nacionālai fondi pēc atšķirīgiem kritērijiem. Viņi tiek finansēti no bankām, bet pēc atšķirīgiem kritērijiem arī atšķirīgos apjomos. Un līdzekļi, kas tur tiek uzkrāti, daļēji tiek paredzēti arī atšķirīgiem mērķiem, arī to vajadzētu noskaidrot un nodrošināt, lai finanšu iestādes nemaksātu dubultā. Uh, Mēs taču nevaram teikt, ka jūs finansējat šo eh, fondu arī turpmāk, kas tiek veidots nacionāla līmenī, plus jums jāfinansē arī izveidojamais Eiropas fonds. Tas jau tad lēnām kļūs par tādu finanšu slogu, kas iet tomēr pārāk tālu. Tātad, kas tad vēl? Jautājums arī par to, kur tas fonds atrodas. Nu, pret Briselu man nekā nav vienotais um, noregulējuma mehānisms, nu, lai būtu Briselē, bet kā Korīna saka, tā ir Banku Savienības svarīgais otrais līmenis. Un to vajadzētu nodalīt. Mums ir uzraudzība no vienas puses, Eiropas centrālā banka, uzraudzība, ko veic ECB, un tad ir SRM, kas nav tajā pašā vietā, kur iepriekš divi, bet gan Briselē. Tas varētu būt loģiski. Bet vai tas ir pilnībā pamatoti, jeb īstenībā apgrūtinās darbu vairāk nekā atvieglos? Nu, to es izmetu kā tādu ideju apdomāšanai. Un, un noslēgumā. Mēs eh, runājam par to, ka tam visam ir jābalstās uz 114. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību, kā pasākums, kas stiprina iekšējo tirgu. Tātad viss ir piesaistīts šim pāntam. Bet īstenībā tas jau stiprina tikai daļu no iekšējā tirgu, respektīvi Eirozonu kas var de facto nozīmēt 28 dalībvalstu iekšējā tirgus situācijas sarežģīšanu. Un tas interesantais ir tas, ka šajā gadījumā mēs sakām, ka var būt e, šāds, e, šāda regula izstrādāta šajā kontekstā, bet BRD gadījumā mēs sakām, ka ar regulu nepietiek, ir vajadzīga direktīva. Nu, tad es neesmu jurists, bet tad ir jautājums par to, uh, vai mums nevajadzētu tā elastīgāk paskatīties uz šīm lietām un e, ļaut mums juristiem vismaz apskatīt šīs lietas. Paldies! Labi. Nākamais runātājs. <coughs> Tur gāds Šeran. Paldies, Šarona. Ļoti īsi gribu pasvītrot to, ka Svarīgs ir jautājums, kuru mēs šodien apspriežam, un runāt par to saikni, kurai vajadzētu pastāvēt starp šo dosie un Banku Savienības uh, jomu. Šī, šis veidojums, ja mums izdosies to panākt, tas palīdzēs viest vairāk uzticības sistēmai, tāpat arī mazināt kredīti izmaksas Eiropas valstīs, jo nav nu, saprotams tas, ka uzņēmums, kurš grib sa saņemt kredītu, lai varētu investēt, dažkārt tam ir jāmaksā div tik daudz eh, procentu maksājumos, nekā ja investē citā valstī. Un arī ir jāpārtrauc ja, eh, saiknes ar bankām un suverēnām valstīm. Par grozījumiem runājot, es gribētu pieminēt četrus tematus, kas, eh, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski šajā jomā. Pirmkārt, jautājums par atbalstu, jeb backstop. Vai et, šajā gadījumā tas palīdzēs celt uzticību sistēmai, un šī iemesla pēc mums jau ir jāsāk domāt par to, kāds šīs atbalsts varētu būt, ja tas ir Eiropas. Un ņemot vērā noteikumus, kas ir kopīgi, vajadzētu, lai tie ir Eiropas noteikumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nosūtītu uzticības signālu e, noguldītājiem un pilsoņiem. Otrakārt, manuprāt, ir jāņem vērā Eh, apelācijas vai prasības eh, iespējas eh, padomas lēmumiem. Daudz no tiem stāsies spēkā pēc tam, kad tie tiks apstiprināti Eiropas komisijā, bet ir nepieciešams paredzēt apelācijas vai prasības kārtības. Un treškārt, Eiropas vienotā noregulējuma e, sistēmā jāņem vērā nacionālās struktūras, un arī šis jautājums prasītu papildu skaidrojumu. Un visbeidzot, kā sadarbotos komisija un padomas lēmumi, kas tiek pieņemti e, uzraudzības padomē un apstiprināti komisijā par šiem jautājumiem vajadzētu pārdomēt, un mēs esam iecerējuši grozījumu šajā sakarā. Es gribu pateikties referentei un ēnu referentiem pār šī darba virzīšanu un ceru, ka tas rezultātā vainagosies panākumiem. Un ka mēs iekļausimies paredzētajos termiņos un uz Eiropas vēlēšanām jau šis temats būs atrisināts. Paldies! Okay, thank you. Uh, next. Labi, paldies. Nākošais Herberts Dorfmans, lūdzu. Jā, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Volfs uh, Klints uh, ļoti daudz ko pasacīja no tā, ko es arī gribēju sacīt. Es vienkārši vēlējos pievērst īpašu uzmanību uh, attiecībā uz mazajām bankām. Es eh, nepiekrītu Sven Gīgolda sacītajam, ka pastāv jau banku grupu fondi līdzīgi un ka viņi varētu veikt noregulējumu, jo eh, nodarbojas ar to ļoti reti. Kā realitāte pierāda, tieši pretēji tas ir. Šādi fondi ir spējīgi apstrādāt attiecīgās lietas un veikt noregulējumu saprātīgā laika termiņā. Es uzskatu, ka tomēr ir svarīgi, līdzīgi kā daudz pirms manis to sacīja, labi pārdomāt, kādā tieši veidā mazās un vidē lielās bankas tiktu iesaistīts šajā fondā. Ja mēs vēlamies to, kas šobrīd pastāv, un ir pierādījis sevi kā sekmīgi risinājumu krīzes apstākļos, turpināt pastāvēt arī nākotnē. Šādas bankas vajadzētu pēc iespējas mazāk noslogot. Respektīvi, risks, ko viņa pa, e, rada, protams, ir jāņem vērā iemaksu apjomu ziņā vai šis eh, fonds nacionālā vai reģionāla līmenī de facto sēdz riska apjomu, kas tad viņiem būtu pavirs tam vēl jāmaksāja? Ko tad mēs no viņiem vēl varam prasīt Eiropas līmenī? Un šeit arī vēl viens jautājums, vai vispār ir pamatot šādas bankas uzņemt fondā jāskatās, ir, kāds ir labākais risinājums, lai šīm bankām būtu tādas pašas iespējas tirgū, jo mēs šeit runājam par lietām, kas tomēr rada izmaksas. Tātad bankas veids iemaksai fondā, no kurienes tas nāk, no klientiem, protams. Līdz ar to ir ļoti nepieciešams vienlīdzīgi izturēties pret bankām. Nevis da, veidot uh, situāciju, kurā institūcijas, kur ir izveidot jau šādi fondi, ne, netiktu dubultā noslogot un sodīti par to, ka viņi ir iepriekš jau bijuši piesardzīgāki. Paldies! Uh, thank you. No, uh... Paldies! Gunārs Hofmarks, lūdzu. Thank you very much. Paldies visiem par viņu uzstāšanos. Esmu pilnīgi pārliecināts, uzklausījis eh, jūs vispārdomas par to, kā risināt eh, banku problēmu risināšanu, tātad kā nodarboties ar banku problēmu risināšanu. Ļoti svarīgi, lai mums uh, eh, Recovery Resolution Directive tiktu pieņemt, jo citādi pastāv acīm redzams risks par dažādām filozofiem, dažādiem problēmas risināšanas veidiem, ja šī skatījuma nebūs konsekventi, nebūs saskaņojumi cits ar citu, tad, protams, ir daudz iespēju kā kaut ko izdarīt nepareizi. Un tas ir svarīgi, kā arī tas, lai būtu valdīta konsistence ar ka, depozītu garantiju schēmu. Tātad tagad vēl daudz, kas nav saskaņots, un mums ir jāatrisina depozītu atgūšanas schēmas un arī šis jautājums, es domāju, tas tagad ir vēl svarīgāk nekā tad, kad komisija piedāvāja šo vienoto noregulējumu mehānismu pamatojoties uz padomes tekstu, kas toreiz bija ļoti savāds risināšanas veids, taču tas uzsver to, ka pastāv problēma, tā mums jārisina. Un tas jādara loģiskā veidā, soli pa solim. Otra lieta, kas manā skatījumā ir svarīga, un tā ir jānoskaidro, tā ir tāda kā atgriešanās pie manis jau sacītā, šī te bail-in procedūra, tā jābūt vienādai. Neatkarīgi no tā, ko mēs darām, mums nevar būt viens bail-in problēma attiecībā uz vienoto noregulējumu mehānismu un cita procedūra attiecībā uz uh, šo te atgošanas uh, noregulējumu ja mēs izvēlamies divus atšķirīgus risinājumus, tad tas tikai uzsver to problēmu, kas ir, kad ir divi tiesību akti, kas tiek skatīti paralēli. Un vēl trešā lieta manā skatījumā ir svarīga, un tas arī, protams, ietekmē mūsu diskusijas par vienoto noregulējumu mehānismu, jeb SRM. Manā skatījumā ir ļoti svarīgi izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru bankas ir cik vien iespējams izturīgas stabils. Un kad kāds e, sniedz ieguldījumu bankai vai arī, kad kādam īpašumā ir banka, tad neviens nevarēs izvairīties no zaudējumiem vai no izaicinājumiem, ar kur saistīts šis risks. Bet no otras puses ir nepieciešama stabilitāte un pārvaldība, kas nodrošinā šo stabilitāti krīzes apstākļos. Noklausījos diskusiju par backstop, par garantijām. Es zinu, ka visi vēlas, lai kaut kur būtu šādas garantijas, taču vēlams ne jūsu pašu eh, teritorijā. Tad šai garantijai jābūt ir kaut kur citur. Un es domāju, tas var izraisīt vēl kādas morālās sēkas, no kurām vēlamies izvairīties. Ja mēs izveidojam tādu sistēmu, kurā valdības un dalībvalstis nevar vai arī spēj izvairīties no atbildības uzņemšanās, tāpēc, ka tām nav iespējas rīkoties, tad vienmēr būs cerība, ka kāds cits risinās problemātiskas situācijas. Es esmu dzirdējis, un mēs visi esam dzirdējuši diskusijas par uh, noreglējumu fondu, un es domāju, ir vērts paturēt prātā, lai cik liels būtu Eiropas līmeņa noreglējuma fonds, tas nebūs gana liels lielajiem izaicinājumiem uh, plašajā sistēmistajā lokā. Un, ja tādā gadījumā nav iespējas rīkoties dažādos veidos, izmantojot dažādos instruments, tad pastāv risks, ka mēs cerēsim, ka vienmēr kāds cits risinās šo problēmu, kam nebūs šīs finansiālās kapacitātes. Un no tā izriet vēl viena problēma, kas iespējams varētu tikt atrisināt ar šī tiesība akta noslēgšanu, taču tas vēl jānoskaidro. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Došu va... tagad vārdu pati sev. Tagad jūtu, ka šis priekšlikums Eh, manā skatījumā nav viennozīmīgs, jo no vienas puses politiski es, protams, pilnīgi piekrītu tam, cik svarīgi ir šo te priekšlikumu izstrādāt, un lai Banku Savienības priekšlikums, viss tas projekts tik stiprināts, taču vairāk eh, es eh, to pētu, jo vairāk man rodas jautājumi, vai ir vērts to visu saķipināt vienā tiesību aktā. Pilnīgi piekrītu Gunārnu nu pats sacītēm, ka pamat dokuments, kurā tiek skārta glābšana, beilina, visu noteikumu un eh, tas, cik daudz ir elastība paredzēta un cik daudz tās nav, ir banku uh, atgūšanas direktīva, kas attiec uz visu Eiropas Savienību un nav pieļaujams, ka uh, banku atgūšanas jautājumā daļa Eiropas Savienības dalībvalsts rīkojas atšķirīgi. Un ar vienoto uzraudzības mehānismu šķiet eh, rezultāts ir vēl ļaunāks, ja nemaldos, uz to norādīja arī Elīze. Jo tam ir saistība ar to, kā tas ir eh, apvienots ar citām lietām regulā. Protams, jābūt regulai, kas nosaka uh, noregulējuma pilnvaru turētāju nav jēgas noteikt direktīvu, ja patiesībā noregulējuma iestādē ir lielākā teikšana. Es domāju, labāk ir, lai šī banku garantija direktīva un viena no tām noreglē mehānisms, nekā viss notiek uh, stihiski. Runājot par BRD, tad, protams, rodas jautājums, kurš tad uh, sāks uh, šo te noreglējumu darbību. Bieži tiek sacīts, ka noreglējuma iestāde, kuru mēs šeit piedāvājam, ir savā veidā sadarīga ar ASV, FD, uh, IC, taču valdē ir uh, pārstāvi no katras dalībvalsts un ASV FDIC ir uh, vesela banku pārvaldība. Tā nav tikai noregulējuma iestāde. Un uh, protams, bieži tiek komentēts par to, ka FDIC ir regulējuši tikai mazākas problēmas, taču, ja runa par lielākām problēmām, tad ASV vērš pie kāda cita, raugoties, kāda problēma varētu risināt. Es domāju, mums jāpatur prātā arī, kad mēs runājam par mītnes zemi vai par uzņemošo zemi, kā banku uh, noregulējumu un atgūšanas direktīva darbosies. Galvenais, par ko te ir runa, ka mītnes dalība valstī ir jānosaka. Viss tas pat starptautiskā līmenī šādi tiek pasniegts attiecībās ar ASV, ka uzņemošā valsts tā kā paliek malā. malā. Ja šī valstā nav vēlas rīkoties, tad, protams, risinājums ir jāmeklē no vairākām pusēm. Uh, es domāju, ir īpatnēji piefiksēt tajā laikā, kad mēs vēlamies panākt starptautis novienošanās, tad mēs varam paredzēt vienotu pieejas punktu, bet Eiropas Savienības struktūras ietvaros mēs mēģinām panākt eh, pārāk lielu iejaukšanos no uzņemošās dalībvalsts puses. Ja jūs savukārt rīkojaties ārpus vienotā uzraudzības mehānisma, tad situācija ir atšķirība. Juridiskā struktūra ļoti interesanta. Patiesībā tā attiec uz visām dalībvalstīm. Nav paredzēta izstāšanās iespēja. Taču bankas nosaka dažādas kritērijas. Pat labāk ir runa par bankām, eh, kas ir vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros. Un, eh, un eh, kam, kas tiek eh, uzraudzīts no Eiropas centrālās bankas puses, taču no otras puses visas bankas, taču vienotajai uzraudzības mehānismam. Man dažkārt rodas jautājums, kāpēc mēs to darām? Tas šiet grauj visu. SRD4 un uh, citus noteikumus, ja mēs uzskatām, ka bankas ir atšķirīgas un ka visām nevar būt vienāda noteikuma, tad varbūt ir vērts to visu pārskatīt un paredzēt pārskatīšanas klauzulu. Svarīgi, lai šo pamatu kopumu varētu paplašināt. Patiesībā es pati neesmu pārliecināta, vai šī gaidāmā struktūra ir jāierobežo tikai uz vienoto uzraudzības mehānismu. Tas būs atkarīgs no šiem backstop, kas tiks uh, īstenot. Es saprotu, ka dažas valstis nevēlētos piebiedroties, taču, ja jau tik tālu esam tikuši, tad vērts to sīkāk skatīt. Runājot par fonda izmantošanu, esmu diezgan apjukusi. Šiet tur, kur tiek uh, atkārtoti noregulējuma plāni no BRD, ka nevar izmantot valsts finansējumu tikai no vienotā uzraudzības mehānisma. Neviena banka nevar pieminēt, uh, atsaukties uz fondu, jo fonds nav vienotā noregulējuma daļa. Es domāju, ir skaidri jānorāda, ko šis fonds var darīt, ko nē. Es domāju, eh, operatīvais kapitāls, uh, atkopšana, atveseļošana, uh, banka sanācija bankrota tuvošanās gadījumā. Taču tad, ja kādam ir vēl sliktāka situācija, tad var izmantot citu opciju. Piemēram, Lehman Brothers situācija iespējams izmaksāja vismaz četreiz vairāk, tāpēc, ka eh, tur uh, pēdējā brīdī visu, ko mēģināja pārdot. Bet mēs jau sākuši runāt par šo fondu, par tādu kā backstop. Mēs vienmēr to izmantosim sociālajiem pakalpojumiem. Mēs atkal vienoto uzraudzības mehānismu definējam kā kaut ko pārāk lielu, kas nedrīkst izgāsties. Un es domāju, vienā vai otrā gadījumā mums jābūt piesardzīgiem, ko mēs te sakām jāapzinās, ka fonda izmantošana ir tiešām pēdējā alternatīva. Būs dalība valstis, no nu, kurās situācija ir atšķirīga. Nevar pieļaut, ka Zviedrijā, piemēram, ir fonds, ko var eh, attiecināt uz kādu no tās bankām, bet eh, divas, trīs valstis uh, Uh, apvienojas un tad šādā veidā izvairās no valsts noteikumiem. Nevar pieļaut, ka kādām bankām ir īpašs status. Es domāju, mums te ir kaut kas vairāk sakāms, taču nākšu klējā ar grozījumiem. Pēdējais, ko gribu sacīt, tad, ja fonds darbojas, tad mums jānodrošina tas, ka tas ir tā vērts jo tad, ja jūs spriedīsiet par privātajām iestādēm un tad vēlties izmantot to līdzekļus, tad, protams, eh, jānodrošina tas, ka līdzekļi tiek atbilstoši, saprātīgi izmantot. Es domāju, te runa par parasto mm, grāmatvedību, nu, nav runa par kaut kādu, par kaut kādām raganu medībām. Taču ir jāsaprot, ka jau pirmo reizi varbūt viss nebūs pareizi, taču jānodrošina tas, ka mēs no pieredzes mācāmies un ka otro, trešo reizi tad e, šīs kļūdas netiks atkārtotas. Tātad mēģināšu dažs no šiem jautājumiem risināt grozījumos, vēl daudz vēlas izteikties nolasīšu šo sarakstu. Richard Lulling, Peter Simon, Marianne Tyson, uh, Slavama Nitra, so if there's anybody else. Ja vēl kāds vēlas izteikties, tāda bija tā kārtība. Jūs vēl nē, jūs esat pēdējais. Tad pirmā bija Astrid Lūdzu. Merci, madame la présidente, je voudrais d'abord. Paldies, priekšsēdātājs. Pirms es gribu atvainoties par um, aizkavēšanos, bet man bija jābalso sieviešu tiesību komitejā par um, direktīvas priekšlikumu attiecībā uz kvotām. Tāpēc es eh, nevarēju uzklausīt referents sākotnēju izklāstu, bet eh, dažas vispārīgas piezīmes no manas puses tomēr un gribu ziņot, cik svarīgs ir, eh, cik svarīga ir šī regula, kas skār tik būtiskas lietas, jo vienota noregulē mehānismu izveidošana. rodas nepieciešamības dēļ, un mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāparāda, jāpierāda stingrība saskaroties ar mēģinājumiem dažādām um, padomes un dalību valstu korekciju mēģinājumiem. Es gribētu pie. Ner, neraugoties uz nedrošo, ja drīkst teikt, juridisko bāzi, domāt pār pamatīgiem risinājumiem. Tomēr domāju, ka jārīkojas tāpēc, ka bankas glābšana ir un paliek ļoti delikāts pasākums, kas ir sinonīms uzraudzības fiasko, ņemot vērā to, kādas sakas tam visam nāk līdz. Ir jābūt visam pilnīgi skaidram, un jo vairāk būs pelēko zonu, jo vairāk lielāks būs risks, ka krīze gūst pārsvaru. Ņemot vērā mūsu izveidoto institūciju mm, un lēmēja iestāžu neatkarību, tam ir jābūt kā visu saturošajam elementam brīžos, kad ir jāpieņem sarežģīti lēmumi. Un jāparedz tas, lai lēmumi tiktu pieņemti nevis nacionālās intereses izpratnē, bet vis, ņemot vērā Eiropas vispārīgos intereses. Un viss, kas dotu iespēju dalībvalstīm pārvirzīt šo procesu tādā virzienā, kāds tiem varētu šķist patīkams, manuprāt, nebūtu pieļaujams. Un tas attiecas konkrēti uz. Um, lēmumu pieņemšanas struktūru, lēmumu pieņemšanas mehānismiem, ziņu eh, attiecību eh, līdzsvarošanu, ka, un šeit līdzsvars varētu būt visai trausls. Gribu atgādināt, ka mums ļoti rūpīgi jāizturas pret visiem šiem jautājumiem, jo var sadarēt, ka dalība valstis pilnīgi noteikti gribēs ar vienu roku vai ar otru roku paņemt to, ko tās būs it kā šķietami devušas ar vienu roku. Un domāju, ka komisijai ir jāapzinās šie jautājumi, un ja jūs man piekritīsiet, tad es varētu no savas puses piekrist šīm vad, vispārīgajām līnijām. Manuprāt, ir pārāk runāt par grozījumiem, man esmu iecerējusi tāds iesniegt, bet par, runāt par tiem šobrīd nevēlos, bet e, principā uzskatu, ka pilnībā ir jāparedz Eiropas noregulējuma mehānisms, kas būtu pamatbalsts Banku Savienībai, bet mēs nevaram būvēt eh, nestabilu ēku, jo tas mūs nostādītu vēl lielāku problēmu priekšā. Lūk, tas ir man šīs dienas vēstījums, pat ja ir jāatgriežas pie detaļām, tad, kad mēs būsim iesnieguši grozījumus. Paldies! Thank you very much. Um... Uh, people are asking to have... Paldies. Paldies. Um, daži grib izteikties um, divas reizes. Es nevaru to pieļaut, jo mums ir balsojums dienas beigās. Nākošais ir Pīters Simons. Jā, paldies, Šarona. Es vēlētos um, atsaukties uz Gunāru Hokmanu sacīto kas eh, skanēja arī austriešu kolēģi sacītajā, respektīvi, kurā līmenī, kuras bankas tad būs. Un Gunārs norādīja uz konsekvenci Banku Savienībā. Šis jautājums vēl būtu jāskata. Arī Man liekas, ka mums ir banku savienība, bet mēs eh, dažādu šīs savienības eh, līmeņos ar dažādu ātrumu strādājam. Mums jāuzmanās, eh, lai tas viss ietu kopā. Un es piekrītu Gunaram, ka uzraudzība no vienas puses jau ir izveidota, bet likumdošana depozīta garantiju jomā un sanācijas noregulējuma jomā uh, balstītos uz viena pamata. Un tikai tad mēs varam runāt par tālāku attīstību. Šobrīd izskatās, ka mēs visos trīs banku savienības uh, līmeņos skatāmies uz vienotiem mērķiem, bet tur, kur mēs skatāmies nākotnes virzībā, šobrīd mēs laužamies ar šo normu uz priekšu, īsti nezinot, vai tas viss ies kopā vai, ir jāskatās, vai neradīsies liela konflikti un eh, jāgaida, kamēr pārējās daļas arī tiek pabeigts. Tad, tā tad, ja mēs vienlaicīgi vēlamies gan nodrošinājumu, gan kontroli, tad mums ir jāpieņem zināšanai, ka uzraudzībā tikai atsevišķas bankas uh, ir pakļauts tiešai uzraudzībai, es uzsveru tiešai uzraudzībai. Līdz ar to ir jautājums par to, vai nebūtu loģiskāk, ja mēs jautājumā par to, kurā līmenī tad galu galā mēs to visu iekļaujam garantijās, vai tur nevajadzētu arī līdzīgi veidot struktūru kā uzraudzības sistēmā. Līdz ar to varētu būt tāda paralēla sistēma attiecībā uz noregulējumu iestādi, noregulējumu fondu. ja mēs vēlamies nonākt pie tādu visaptvarošu regulējumu. Un tad varbūt mums jādiskutē par atsevišķiem aspektiem uzraudzības jomā. Un konkrēti runājot, es šeit tieši domāju par aspektu, kas saistīta ar lielām bankām, pārobežu darbības bankām, uh, un nevis par mazam un vidējām bankām, jo tieši mazajām bankām jautājums ir, vai tur vispār ir nepieciešams noregulējums. Es vēlos norādīt, ka mēs varam nonākt arī situācijā, kad mēs nemaz nevēlamies šādu regulējumu, mēs ļaujam viņiem bankrotēt, e, tiek izmaksāts, ko nu var un viss, punkts. Bet šāds lēmums, manuprāt, e, ir jāpieņem nacionāla līmenī. Kas attiecas tālāk uz e, jautājumu, kas jau tik no aspektiem, no dažādiem aspektiem iepriekš skatīt par e, noregulējumu, kā tas īsti izskatīsies. Un tur es vēlētos e, atsaukties uz Lulīngas kundzes sacīto. Nākotnē šāda banka, ja tai uzraudzība nav bijusi līb, e, attiecīgā līmenī, e, nu tad e, tā, kurš tad būs pie tā vainīgs, tad, bet tas mums līdzīgi veidojas arī noregulējuma sistēmā. Jautājums par to, vai šīs noregulējums, kas tiek izveidots, šie, vai šai atbildībai arī nevajadzētu būt ECB. Šobrīd man tas ir grūti iedomāties kaut ko tādu, ka varētu būt uzraudzība reālā laikā, uh, Es labprātāk, nu, tiešām to padiskutētu uh, par to, kā tas būs. Tā tad tā iestāde, kas galu galā ir atbildīga, konstatē, jā, noregulējums notiek, un tad valsts, kur šī banka atrodas, dažādu iemeslu dēļ saka, ka nepieciešams ir pretējais. Un kas tad notiek? tad valstī ir jācīnās, lai nenonāktu pie tā, lai tas, kas atbildīgs par noregulējumu, sāktu noregulējumu. Jūs varat iedomāties, ka Vācija, piemēram, sāk cīnīties ar Eiropas centrālo banku, jo negrib noregulējumu, vai jūs varat iedomāties, kādu reputācijas zudumu tas nozīmēs arī Eiropas centrālajā bankā? Uh, ja tā ar saviem lēmumiem nonāk šādās krustugunīs. Tas, manuprāt, ir ļoti sarežģīts jautājums, par kuru nepieciešams vēl diskutēt. Varbūt ne šodien, bet eh, kādā brīdī. Protams, mums ir eh, ierobežots termiņš, un mums ir grozījuma iesniegšanai ļoti tuvu šis termiņš noteikts, bet uz to vajadzētu orientēties, eh, kā tas viss ir kopā ar pārējiem līmeņiem Banka Savienībā Tātad, eh, lai nebūtu tā, ka šie visos trijās jomās ir atšķirīgs uh, regulējums. Okay, uh, thank you, Marianne. Labi, paldies, Marianne. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērsties priekšlikuma aptvērumu jautājumam. Mēs runājam par vienotajiem noteikumiem, kas attiektos uz visām 28 dalību valstīm vienotajā tirgu. Mums uh, banku sistēmā jābūt uh, vienādiem spēļu nosaukumiem. Tas, protams, attiec uz 17 eirozonas valstīm un arī uz pārējām. Ja jūs paraugāties uz eh, tām valstīm, kas uh, piedalās vienotajā uzraudzības mehānismā, un ja tas būs brīvprātīgais mehānisms, brīvprātīga līdzdalība, tad rodas jautājums, kuras valstis tad būs šajā grupā. Es domāju, ka vienotais uzraudzības mehānisms var mums palīdzēt attiecībā uz tām bankām, kuras ir tiešā Eiropas centrālās bankas uzraudzībā. Es vienoto uzraudzības mehānismu saprotu tā, ka mēs paredzējām šeit vienotu mehānismu, nevis divas dažādas sistēmas. Un šī ideja, protams, reālajā pasaulē ir jāizteno pragmatiskā veidā. Un tas iekļautu tātad gan tās bankas, ko patiešo uzrauga ECB, gan arī tās bankas, kuras galvenokārt pārvalda nacionālās iestādes. Un tās arī līdz šim iespējams labdarbojas. Un tad būtu Eiropas centrālā banka. Un eh, tā vienmēr varētu iejaukties, strādāt ar kādu banku, bet Eiropas centrālajai bankai būtu jāsecina, kas ir nacionālo varas iestāžu pārziņām, kas ne, un tas vienalga nodrošinātu vienotu sistēmu. Runājot par glābšanu un noregulējumu. Mums ir jādažādo banku šādā veidā tās, kas ir vienotā uzraudzības mehānismu pakļautībā. Te e, stājas spēkā uzraudzības noteikumi un viss nosau, nosaka efektivitātā, kā tiek organizētas lietas. Jāpatur prātā darba spēks kas ir nepieciešams, lai varētu uzraudzīt visu šīs 6000 banku, ja vēlties eh, dažādot vēl tās bankas, tad eh, viss tā aina kļūst vēl sarežģītāks. Un tad, protams, situācija ir izcināsies saskaņā ar reālo praksi. Tālāk jautājums, eh, Kas tiek sagaidīts no bankām, kāds būs to ieguldījums šai fondā? Tas būs atkarīgs no riska, no biznesa modeļa šīm bankām. Ka mm, BRRD būs tā, kas to noteiks. Taču tagad jāizdomā, kuras eh, bankas tad būs vienotā uzraudzības mehānismu pārziņa būsim uzmanīgi uh, nosakot, lai dažādās sistēmas dažas darbotu kopā. Paldies! Slavamīrs lūdzu! Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pieminēt to, ka šeit izskanēja agrāk, atsaukties uz iepriekš sniegto informāciju. Mums ir jānoskaidro, kurš būs daļa no šī vienotā noregulējuma mehānisma. Atgādināšu, ka tās valstis, kas pat laban nav eirozonā, vēlētos līdzdarboties šajā vienotajā noregulējuma mehānismā, tā, tām būs jāpiedalās arī citos mehānismos. Jautājums ir šāds. Vai vienotā tirgus integritāte tiks saglabāta, vai tas būs arī turpmāk vienotais tirgus. Runājot par savu pieredzi, es pārstāvu Poliju, tā ir valsts, kas vēl ar vienu nav Eirozonas valsts. Šis Eiropas komisijas solis mūsu skatījumā ir solis atpakaļ salīdzinājumā ar to, ko mums izdevās panākt sarunās panākot kompromisu par vienoto uzraudzības mehānismu. Ja mēs kļūtu par uh, šī mehānisma uh, iesaistīto pusi, tad katrai valstī būtu jākļūst arī, uh, jāpiedalās arī vienotajā noregulējuma mehānismā. Un šeit noteikumi ir ir pavisam atšķirīgi no tiem, kādi tie bija vienotā uzraudzības mehānismu gadījumā. Un tur ir tā problēma. Šis priekšlikums ir grūti pieņemams, ņemot vērā dalītās balsis, eh, noregulējuma eh, valdē attiecībā uz uzņemošanu valstīm un uh, mītnes valstīm. Atgādināšu, ka uzņēmē, uzņemošo valstu viedoklis visnotaļ atšķirsies. Un tad, ja uzņemošās valsts viedoklis netiks ņems vērā, tad šo risku mēs nevēlamies uzņemties. Man ir tāds iespējas, ka jebkurai uzņemošajai valstī noregulējuma valdē ir jābūt vienai balstī. Tā tas ir arī mītnes valsts gadījumā. Ja mēs pieņemam noteikumus eh, vienotajām uzraudzības mehānismam, un tad no tā varētu būt kāds finansiāls eh, labums, ņemot vērā pārobežu noteikumus. Tāda doma par to, ka neviena valsts nav sliktāka šis princips, ka juridiskie noteikumi būs tādi, ka nevienā valstī nebūs augstāks izmaksas kā tajā valstī, kur nav vienotā noregulējuma mehānismu. Un tas liek šaubīties par to, vai komisijai šai ziņā vispār ir labi nodomi kas novestu pie izmakstu optimizēšanas Eiropas Savienībā. Man vēl ar vienu nav skaidrs, vai komisijas pieņemtie lēmumi attiecībā uz vienoto noregulēju mehānismu ir tādi, ka te būs arī vidutāja mehānisms. jo pilnvar šeit ir tikai no regulējuma valdēji. Tās valsts, kas vēl ar vienu ir ārpus eirozonas un kas iegūtu labākus vēlēšanu balsojumu, nobal, balsojumu noteikums, jūs zināt, ir e, vesela e, iespēja balsot grupā. Tā tomēr nav šeit garantēta, īpaši vienotajā noregulējuma mehānismā galīgā vienošanās, kas varētu būt objektīva. Attiecībā uz to komisijas priekšlikumi šādu ideju viennozīmīgi noraida. Tagad uh, Eiropas EBC eh, e mehānisms uh, pārklājas ar šo te noregulējumu mehānismu doma ir eh, risināt tādu situāciju, kad ir krīze, un šajā gadījumā tas, protams, pierādītu, ka jebkāda uzraudzības politika nav izdevusies. Runājot par institucionāliem noteikumiem, vēl arvien nav skaidrs, vai tās darbības, kas tiks īstenotas noregulējuma mehānismu ietvaros, uh, būs vērstas uz pašnoregulējumu vai uz rīkošanos pret eh, iespējamo risku uzticēšanās trūkumu gadījumā. Tas viss tiks izklāstīts gaidāmos grozījumos. Paldies, Viki, tagad ir ieradusies un došu viņai vārdu. Yes, I apologize, I was very... Jā, es atvainojos, es biju aizņemts citā komitejā. Jā, paldies par iespēju izteikties mazliet vēlāk. Vispirms par uh, eh, vienoto tirgus aizsardzību un valsts atbalstu ir tiešām svarīgi skaidri pateikt, ka valsts atbalsta režīms ir spēkā arī SRM gadījumā pat ja lēmumu pieņem pārnacionāla iestāde, tam vienalga ir jābalstās uz valsts atbalsta noteikumiem. Tie ir ļoti svarīgi, tie ir jāaizsargā, lai nodrošinātu vienod, vienots noteikums vienotā tirgu, tāpat arī, lai pārtraukšo problēmu ar valsts parādēm. Elisa man zināms bažas radīja vēlmes vītrot valsts eh, atbalsta normu, tas bija jūsu grozījums 20, numur 28. Valsts atbalsta noteikumi jābūt spēkām. Divu komisiju, divas, kom, divi komisijas funkciju, respektīvi, kā noregulējuma iestāde un konkurences iestāde, tie ir jānodala, jo savādāk varētu rasties interešu konflikti un mums ir jāaizsargā komisijas konkurences iestādes loma. Tālāk vēl par komisijas lomam prieks redzēt, ka jūs svītrojat komisijas uh, spēju pašai uzsākt mehānismu darbību. Tas varētu radīt pārāk daudz jautājumu. Tālāk arī par EBA lomu un vai uh, komisijai būtu pienākums uh, uzņemties e, EBA lēmumu īstenošanu un tad, kā tas viss iet kopā, par to vēl jāpadomā. Tāpat arī man prieks, ka visi ēnu referenti ir pie, e, tas, ka BRD un SRM ir jāiet kopā. Es redzu ļoti daudz līdzības ar paviem tiesību aktiem, līdz ar to, ja nākotnē tiks mainīts BRD, piemēram, kā strādāt ar atšķirīgiem kreditoru veidiem, tad mēs gribētos, lai arī šāds pats izmaiņas parādītos SRM un otrādi. Tātad šie divi instrumenti ir eh, jāskata paralēli. Es zinu, ka daudzi jau runāja par to, ka fonda izmantošana īsti neatbilst ekon eh, eh, ziņojumam minētajam. Es īsti neizprotu arī to, kāpēc šī Bēlina tiesības uz SRB uh, eh, ar jūsu grozījumu tiek svītrots, varbūt tur ir kaut kāds cits pamatojums. Varbūt es vienkārši nesapratu. Par mītnes eh, un eh, valsts un uzņemošās valsts lēmumu. Nu, esmu nobažījušies, ka 51. pāns balsošanas mehānismā ir ļoti lielā mērā uz mītnes valsts eh, pārsvaru vērstas. Plānošanas līmenī es varētu redzēt arī vies eh, šīs uzņemošās valsts iestādēm atvēlēt lielāku lomu par eh, saistībām budžeta jomā. Ir ļoti svarīgi, lai komisijas lēmumu pieņemšana nevarētu uh, tikt saistīta ar atbildības uzņemšanos par kādām izmaksām vai zaudējumiem, lai nepadarītu Eiropas Savienības budžetu eh, pakļautu šādiem riskiem. Nacionālajiem parlamentiem ir jābūt pietiekam svarīgai lomai arī turpmāk. Un dali, valstis, kas nepiedalās, mēs tikko dzirdējām no polijas kolēģiem, viņiem ir jābūt tiesībām ies, tikt iesaistītam šādas padomas darbībā. Es vēltos šādu tekstu šeit redzēt, kas nodrošinātu šo fiskālo drošības mehānismu, lai informātori, ja viņiem ir šāda informācija, tiktu aizsargāti. Jā, es apzinos, ka šeit nav varbūt. Uh, juridiskā skaidrība, un kolēģi ir nobažījušies, kāpēc tik lēni virzas apstiprinājumu banku savienībai, bet es domāju, tas ir saistīts ar ko, šo kopējo režīmu. Ir nepieciešama juridiskā noteiktība un skaidrība, un mums nevajadzētu sasteigt šos lēmumus, kas galu galā var izrādīties e, juridiski neskaidri. Ir nepieciešams, protams, nodrošināt ar demokrātisko uzraudzību. Filip, eh, vēlējos izteikt, tas īsti nebija skaidrs. Nē, nē, nē, otrreiz es nedošu Svenam vārdu. Filips var pateikt, ja viņš vēlas. Man jāatvainojās, eh, bet jūs vēlaties veidot precedentus, eh, jūs to darat visu laiku. Es no Vašingtonas ar vēlo reizi atlidoju, tā kā neesmu īpaši iecietīgi. Ja kāds vēl vēlas izteikt, kurš nav runājis, ja nē, tad dod vārdu Elīzei. Lūdzu. Well, thank you very much. I'll speak in English to be fast. Paldies, es runāšu angliski, lai tas viss ietu ātrāk. A bit late. Um, ja mēs esam ievilkuši jau šo pasākumu, es centīšos atbildēt individuāli uz visu runātāju jautājumiem. Vienkārši vēlos informēt, ka e, pierakstīju visu par, no jūsu komentāriem, priešlikumiem centīšos uh, Eh, virzīt to visu labāk sadarbības garā, eh, kas, manuprāt, ir eh, izveidots. Esmu ļoti saprotošu pret nepieciešamību veidot šo kā BRD, kā kopīgi ietvaru, gan Šerona un citi to pieminēja, lai tas būtu tepat laikā savietojams ar SRM. konkrēti par to, ka SRM un SSM eh, darbojas. Mana interpretācija ir eh, tuvu tam, kā Marijana Tīsen to apracīja. Tas ir universāli attiecībā uz eh, bankām, kuras aptver šis režīms, bet, protams, pastāv miedarbība starp šīm dalību valstīm, kurām ir vienotā uzraudzību un pēc tam arī vienotais noregulējums, jo savādāk jau tas nebūtu loģiski. Tā kā jāpatur prātā, ka ja ir stingrs uzraugs, tad tiešai vai netieši tam ir arī ietekme uz valstīm vai uz drīzāk bankām, kas ir konkrētās valstīs, tad nenovēršami ir vienota noregulējuma sistēma kas ir kā nākamais solis šajā procesā, un arī vienotais noregulējuma fonds, tam visam jāiet kopā. Bet no otras puses, protams, ka nevar būt eh, pārtraukumi eh, vienotajā tirgu. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka šī ļoti svarīga, ļoti svarīgs jautājums panākt šo līdzsvaru. Otrs aspekts par eh, dažādajiem struktūras līmeņiem. Uh, Šeit žēl, ka Pēters Saimons ir aizgājis jau, jo tik tiešām tā tas ir, ka mums ir depozīta garantijas schēmas, mums ir kopīgā uzraudzība, šī vienotā uzraudzība būs arī vienotais noregulējums, bet nevaram aizmirst, ka šie trīs pīlāri balsta banku savienību, bet tiem ir atšķirīgs atšķirīga nozīme. Ir vienota uzraudzība, vienot noregulējuma iestāde, vienots vai mehānisms, uh, tā skaitā vienots fonds, bet, uh, kas attiec uz depozītu garantijām, ir individuālās sistēmas. Līdz ar to nav pat nekāda sadarbība attiecībā uz pilsoņu depozītu garantēšanu, bankās, kuras ir vienot uzraudzību, vienās noregulējums. To vajadzētu paturēt prātā. Līdz ar to aizsardzība ir e, nodrošināma tikai ar depo, tikai depozītiem, tos atmaksājot līdz 100 tūkstošu eiro apjomā. Tādējādi mēs nonākam pie ļoti svarīga jautājuma, kas ir svarīgs, lai saglabātu vienotu tirgu. Mums ir jāpanāk vienošanās par mehānismu, kas e, piešķir zināmu skaidrību attiecībā uz to, cik tālu mēs varam iet ar šādu bailīnu instrumentu. Protams, ka tā ir tā sistēma, kas mums jāizmanto, bet e, mums tad ir daudz kas darāms, e, lai nodrošinātu, ka ir šāda bailīna hierarhija, ir šis e, vienotais kopums Un tālāk jāveic harmonizēšana par to, kurā brīdī atšķirīgie uh, noregulējuma fonda sāk darbību un kurā brīdī vienotais noregulējuma fonds. Un, protams, arī loma, kāda ir šim vienotajam noregulējuma fondam. Es viņu neredzu kā tādu atmaksas fondu, bet gan drīzāk, drīzāk kā tādu kapitāla instrumentu, ar kura palīdzību var e, padarīt iespējams visas tās operācijas, kas ir jāveic, lai veiktu kādas iestādes noregulēšanu. Es saprotu, ka lieli depozīti nav pielīdzināmi depozītiem, ko veic eh, mazi vai vidēji uzņēmumi, tā kā Nu, es nedomāju, ka mēs varēsim arī paskaidrot iedzīvotājiem, ka mums ir fonds, kas varēs eh, garantēt eh, intereses, kas ir lielajiem eh, aktīvu turētājiem, bet mazajiem ir tikai nacionāla līmeņa atbalsts, kas spēj atmaksāt ieguldījumus līdz 100 tūkstošiem. Es nedomāju, ka tas ir tas, ko mēs vēlamies. Protams, ka mēs atzīstam, ka ir šīs institucionālās aizsardzības schēmas, uh, Mums ir jāpiestrādā pie šīs uh, interesantās schēmas, šādu, šādu schēmu integrēšanas. Protams, jāpaturprātā, ka ne visas valsts ir aptverts šajās schēmās. Bet tur ir līdzīgas situācijas, bet uh, vajadzētu kaut ko tādu, kas uh, tiešām sniedz garantijas. Tālāk finansējuma avotu problēma. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka šim fondam ir jātiek stiprinātam, lai eh, no sākuma jau tas saņemtu pietiekamu uzticēšanos. Mums būtu jānodrošina kāds veids, kas garantētu, lai šis eh, fonds nav tāds tīģers uz papīra tikai, lai eh, tas būtu pietiekami robusts, stabils, lai tas darbotos un tiktu piepildīts. tā kā es gaidu ieguldījums no jūsu puses, es saprotu, ka šāda problēma ir aktualizējusies arī padomē, un es ceru, ka mēs nonāksim pie tāda kopīga teksta, kas palīdzēs atrisināt šādu problēmu. Tāpat arī piezīmēju šīs pieminētās problēmas ar balsu sadalījumu dzirdēju atšķirīgs viedokļus, cik saprotu, mums ir e, jānodrošina ar kopienas iestāžu līdzdalību tādu kopīgu kultūru. Atšķirīgo lēmumu pieņemšanā, kas notiek izpildu valdē piefiksēja eh, Korīns Vortmans Kols prasību. Es visu nesapratu, tas ātri tika eh, nolasīts, eh, ko priekšsarētāji Silvijas viedokli nolasīja, cik es sapratu, ka viņi Silvija negribēja balstiesības ECB piešķirt. Nu, tur mums jāpaskatās. Protams, ka bija vēl eh, daudz citas problēmas, bet mums ir kopīgi izpratne, cik es saprotu, attiecībā uz skaidrību par to, kas uh, ir tas, kurš uzsāk šo noregulējumu posmu. Bet uh, mums būtu arī jārisina daudz citi jautājumi, kas pagaidām vismaz nav uh, pieminēti Volfs Klints bija viens no tiem, kas uz norādīju šo pāreju, tāpat ir citas problēmas. Tātad pārēja ne tikai no nacionālajiem eh, noregulējiem fondiem, kas jau pastāv, bet arī par to, kā nodrošināt šo pārēju no aktīvu kvalitātes pārskatīšanas uz šādu noregulējumu sistēmu, jo tas ir viens no priekšnosacījumiem. Tāpat arī šī absolūti skaidru noteikumu grāmatu, to pieminēja daudzi kolēģi, vienot noteikumu grāmatu attiecībā uz rekapitalizāciju, jeb šo fondu darbību. Viki ļoti skaidri par to izteicās Šarona. Tā tad um, šāda kapitalizācija, kas tiek veikta iepriekš, uh, saskaņā ar BRRD direktīvu, kā kas nosaka, ka var šādi apsteidzoši rīkojoties veikt rekapitalizāciju. Tātad eh, tas eh, tiek iekļauts BRD direktīvā, vienojoties referentiem. Tātad kā tas viss varētu darboties? ja mēs e, to visu darām vienotā uzraudzības mehānismā, vienotā noregulējuma mehānismā. Nu, ir vēl daudz citas e, problēmas un jautājumi. E, arī polijas kolēģa izteiktās prasības, Lulings kundzes ieteikumi. Mums būs pilnīgi skaidri jāapraksta, kā notiek šīs attiecības starp uh, bankām, kas atrodas Banku Savienības iekšienē, un tās, ka, tām, kas vēlas palikt ārpus šādas savienības. Nu, daļu var pārņemt no BRD, un pārējais būtu SRM. Nu, izaicinājumi ir daudz. Ir daudz detaļas, kas tika pieminēts eh, par konkrētiem pāntiem. Svens uzdeva jautājumus, Viki Forda. Uh, Manuprāt, tur bija kaut kādas izmaiņas arī skaitā, bet uh, grozījumi, uz kurus es iesniedzu, un tie bija vērsti uh, tieši tā, kā Viki Forda to interpretēja, lai piešķirtu lielākus pilnvārus. Tātad, ja noregulējuma iestāde pieņem lēmumu, kas uh, eh, neatbilsta viedoklim, kas ir nacionālajām iestādēm, tad ir iespēja tiešā veidā iejaukties. Uh, Tātad, eh, ja mēs vairākas eh, grozījumus paskatāmies pareizā kontekstā, tie kļūst skaidrāki. Tālāk arī saistībā ar nacionālo dalību, tātad, eh, ko es vēlējos ar saviem grozījumiem panākt, ir, lai nebūtu tāda situācija, ka lēmumi tiek pieņemti kopienas līmenī, kas tiešā veidā iejaucas atšķirīgo dalību valsts fiskālajā atbildībā, nenosakot nekādas ierobežojums tam. Es praktiski esmu e, pārliecināts, ka varbūt nebūs daudz tādu iespējumu, bet mēs varam paskatīt šo situāciju individuāli parunājot ar e, kolēģiem un e, ja kolēģi uzskata, ka tas nav pietiekami skaidrs teksts, es varu to pamainīt. Tā kā paldies. Es uzskatu, ka mums vēl daudz kas ir darāms ļoti eh, rūpīgi paskatīšu visus kolēģi iesniegtajos grozījumos, un eh, paldies par šīm debatēm, tās man palīdzēja. Um, thank you very much. Uh... Lielas paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pavisam drīz, 18. oktobris, taču jau iepriekš bija ziņots, ka tāds ir tas. Uh, grozījuma iesniegšanas termiņš un uh, grozījuma iesniegšanas sistēma tūlīt pat jau bija uh, atvērta, kad eh, Līsa savu iesniegumu, savu ziņojumu iesniedza, tātad 4AM eh, šī sistēma jau bija tulīt lietojama. Tātad grozījuma iesniegšana termiņš ir 18. oktobrs 2017. 18. novembrī grozījums izskatīsim, balsosim ekon, domājams, 25. novembrī un tad. Uh, eh, 2014. gada martā skatīsim to plenāru sesijā pieņemot, ka panāksim vienošanos līdz laikam ar padomi. Tagad pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. Uh, no div... So, so we have formally uh, a, a Tātad oficiāli mums ir grozījuma izskatīšana ziņojumam, Hansepētera Martina ziņojumā. Viņš nevar būt šeit, jo viņš ir saskāries ar transporta problēmām, tāpat kā daži labi šeit šodien. Taču viņš ir sagatavojis komentārus, tos, tos es nolasīšu. Tā tad runa ir par viņa atzinumu Eiropas investīciju bankai piešķirtās veids garantijas attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus savienības. Tātad Hans Pīčers saka, vispirms vēlos atvainoties, ka esmu aizkavējies, jo Vācijas uh, maģi, automaģistrālē ir bijis liels negadījums un nevaru nekur braukt tālāk. Pateicos uh, ēnu referentiem un citiem kolēģiem par veiksmīgo sadarbību panācām labus kompromisus. Uh, Eiropas tautas partija pieprasa dalīto balsojumu par C un H kompromisu, taču manā skatījumā mēs pilnīgi varam pieņemt šos kompromisus. Visumā esmu uh, gandrīz par to, ka varam īstenot svarīgus punktus ziņošanas standarts bankām un starpniekiem un arī Eiropas investīcija bankas investīciju um, projektu līdzekļu saņēmējiem. Mēs esam palielinājuši Eiropas investīcijas bankas iespējamo finansējumu un arī finansējumu projektiem. Te pašā laikā varam arī izvairīties no spekulācijas riskiem. Tomēr aicinu ēnu referents un citus komentēt šos grozījumus, un ja vēl ir iespējams diskusijas par grozījumiem, tad ah, Hans Pēters Mātins izsaka cerību, viņš varētu tikmēr būt ieras, ieradies šeit, pat labāk viņam vēl tas nav izdevies. Tā tāda bija viņa komentāra vai ēnu referenta vēlas izteikties, Lunan kungs, paldies priekšsēdētāji. Esmu gandarīts pārstāvājīt Stolojanu kunga kā ēnu referentu par šo atzinumu. Pēc diskusijām ar Eiropas Tautas partiju ir dažas izmaiņas. Viņš pieprasa dalīto balsojumu par C kompromisu grozījumu, sākot ar past, pakāpanisku atteikšanos, gradual phasing out līdz beigām, un tad otrā daļa C kompromisā, par to tad balsojums būs atsevišķi, Stolojāna kungam un mums un tautas partijai, mums pagājušajā nedēļā Strasbūrā notika diskusijas, šķiet, ka Nav jēgas, ka investīcijas atjaunīgajā enerģijā tiek uzskatīts par mm, galvenajām, jo ir dažas valsts, kas vēl ar vienu ir atkarīgas no šiem enerģijas avotiem, līdz ar to nevajadzētu bloķēt tālāko progresu šajā jomā. Tas ir viens arguments. Tad mums vēl ir grozījums par H kompromisu. Uh, 14. apsvērumu, te mēs arī pieprasām dalīto balsojumu. Runa ir par pēdējo teikumu prioritāti, ja jāpiešķir maza apjoma decentralizētiem atjaunīgās enerģijas projektiem. Mēs neuzskatām, ka šis ir īstais brīdis piešķirt prioritāti, uzskatīt par prioritāru šādā veidā. Uh, Ir dažas dalībvalstis, kuras vēl ar vienu saskaras ar problēmām, un īpaši tāpēc, ka mēs nevaram šīs prasības īstenot Eiropas Savienībā, tad mēs to nedrīkstam prasīt no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tā tad būs dalītais balsojums par H kompromisu. Tad mēs atsaucam 78. grozījumu Tas bija sagatavots no mm, Stolojana paša puses. Tātad mm, viņš arī figurē, šis grozījums figurē balsošanas sarakstā, atsaukšana figurē balsošanas sarakstā. Tie ir galvenie, tāds ir galvenās izmaiņas. Salojan kungs pateicis visiem ēnu referentiem un referentam. Viņam bija ļoti laba, veiksmīga sadarbība ar viņiem. Un viņš ir gandarīts par to, ka tagad mūsu rīcībā ir šis atzinums sākotnēji Eiropas tautas partijas sanāksmē pagājušajā nedēļā. Mm, tas bija diezgan eh, strīdīgs jautājums, bet no mūsu puses tas arī ir it kā viss, nekas īpaši vairs nav piebilstams. Paldies! Uh, well, sorry. Es atvainojos, turpin runātājs. Vēl ir divi mutiskie grozījumi, ko ir sagatavojuši liberāļi. Es esmu aiz jums, saka runātājs nosaukt. Jā, labi, tad būs vārds jums, bet mēs tos nevaram atbalstīt. Paldies, tāpēc priekšstādātājs sociāldemokrātu vārdā. Līse, vai tu uzstāsies Bērmana vārdā? Jā, saka Līse. Viņu vārdā gribu pateikties atzinumu sagatavotājiem par viņu darbu un sociāla demokrātu grupa pilnīgi atbalsta izskanējušos priekšlikumus Komisijas priekšlikums pats par sevi jau ir labs vairāk apsvērumu dēļ. Viens no apsvērumu ir tāds, ka jaunais lēmums Eiropas investīcijas bankas darbību virza uz sociālās un ekonomiskās attīstības veicinošiem nozare. Tātad Eiropas politikas finansē Eiropas investīciju banku, tiek iesaistīta Eiropas instrumenti. Mums ir jau īpaši svarīgi tas, ka īpaši uzmanība tiek pievērsta mazo video uzņēmumu darbības veicināšanai un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un pielāgošanās iespējai tai, tām pārmaiņām. Augstvērtējam to, ka priekšlikums palielina Eiropas Savienības garantijas nākošajai finanšu perspektīvai laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Ir iespēja par sešiem mēnešiem paplašināt šo darbību, lai nodrošinātu turpināmību EIB darbībai. Tiek uzskatīts, ka atzinumu priekšlikums uzlabo komisijas priekšlikumu Īpaši mūs interesē tas, lai tiktu saglabāta prasība attiecībā uz Eiropas investīciju banku, proti, lai tā izlabo, e, izmantot ilgspējīgas prakses, ilgtermiņa um, perspektīvā, apkarojot um, nodokļu paradīzes un EIB jābūt arī caurskatāmākai attiecībā uz tās finansējumu, lai būtu skaidrs zināms, kurp uh, aiziet tās uh, līdzekļi. Tā tad ir prasības par caurskatāmību un par uh, visas mūsu uh, cīņas pret um, nesalīdzināmām juridis, jurisdikcijām un nodokļu paradīzēm. Mēs atbalstām kompromisu grozījumus, kā tos ir piedāvā atzinam sagatavotājs. Un vēlreiz pateicamies atzinam sagatavotājiem par viņa darbu. Tāds ir vēstījums no sociāldemokrātu grupas. Tagad Alda grupas vārdā Nils Lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Es tikai vēlos sniegt dažus īsus komentārus. Visumā mēs atbalstām visus ēnu referentu sanāksmē piedāvātātus kompromisu grozījumus. Mūsu skatījumā ir svarīgi, lai būtu labs mm, līdzsvars starp mm, cīņu pret nelegāli iegūto līdzekļu mm, legalizēšanu un caurskatāmību. Es ierosinu grozījumu lai svītrot 74. grozījuma daļu attiecībā uz 16. pantu. Es piedāvāju, lai šajā pantā mēs svītrotu prasību, ka Eiropas investīciju bankai tūlīt pat ir jāatliek uh, finansējuma atmaksāšana līdz visa informācija pieejama. Ja šādi notiek būtu jādara, tad eh, tas traucētu EIB darbību runājot par eh, krāpšanu un tad EIB arī pašai savām izmeklēšanām ir vajadzīga kontinuitāte. iespējams, ka būtu grūti panākt, lai iesaistītās puses pieņemtu šos noteikumus. Tāpēc ne parlamenta, ne EIB interesēs nav uh, rīkoties saskaņā ar šo grozījumu, tāpēc es piedāvāšu mutisku grozījumu šim pantam. Paldies! Paldies! Vai zaļo vārdā kāds vēlas izteikties, Filipa? I find it an interesting situation. Es uzskatu, ka šī situācija ir interesanta, jo ir paredzēts, ka es runāšu eh, kāda vārdā, kuram bija jārunā, kāda vārdā, kurš nav klāt. Tad es tagad mēģināšu tomēr izteikties. Mēs atbalstīsim visus referenta kompromisu grozījumus. Stulajan kungs nav šeit, bet viņas sacītēm piekrītu. Mums nav jāierobežo finansējums uz tiem projektiem, kas vērst uz atjaunīgo enerģiju. Es tikai vēlos sacīt, ka pat laban ideja ir 19. gadsimta tehnoloģijas finansēšanu pārtraukt. Es nepiekrītu tam, ka jaunās, tā saucamās jaunās dalība valstis nebūtu ieinteresētas šī finansējuma saņemšanai. Es domāju, ka uh, potenciāls no vēja enerģijas vai saules paneļiem uh, ir tāds pats šajās valstīs kā citur, tāpēc man tas nav reāls arguments jūs sacītais. Uh. E, Mēs jau sacījām, ka EBRD ir jāsaplūdina ar Eiropas investīciju banku. Mums ir apnicis redzēt, ka nevērtīga institūcija tiek saglabāta, tas maksā naudu un nekad labumu no tā nav. Paldies! Paldies, Dabim, priekšstādātāji, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ne? Labi. Tad mēs esam darbojušies saskaņā ar uh, darba grafiku. 78 grozījumi bija iesniegta ekonostāja visumā. Saprotam, jo šodien balsosim, jo budžeta komiteja, atbildīgā komiteja balsos drīz un, protams, mūsu atzinumam jābūt gatavam pirms tam. Tāpēc mēs tagad Pāriesim pie balsošanas, vai visiem ir balsošanas saraksts. Let's see if we can do this without. Labi, skatīsimies, vai varam balsot bez balsošanas kartēm, elektroniskajām. Nu, labi, redzēsim, kā tad iet. Esam gatavi? Labi, tad pirmkārt. 12. grozījums. Kas par? Against. Pret. Atturas. Pieņems. 13. par. 13. grozījums, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Mm, daudzi balsotāji nemaz nav. Ja jūs kārtīgi necelsiet rokas, tad nesapratīšu, kas notiek. 14. grozījums, kas par? Against. Pret. Atturas pieņemts. 47. grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. A kompromisa grozījums, kas par pret atturas pieņemts. B kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. C kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts Mazliet sarežģīti, saka priekšstādātā. Vai jūs varētu saskaitīt, saka priekšstādātā šādam kolēģim. Labi, tad eh, sekretariāts skaitīs rokas. Tātad viss, kas par lūdzu, norādiet ar roku. Kas par? Hang on, hang on. Pagaidiet, turiet rokas. Right. We are very... Tātad tagad mēs balsojam par otro daļu kompromisu grozījumam C, un tagad rokas ir jāskaita. Tātad lūdzu, ar roku norādiet, ja esat par, un turiet roku. One, two. Okay, right, we'll do it. Labi, labi, balsosim elektroniski, saka Šaron Baula. Es domāju, ka mēs būtu varējuši bez tā iztikt, bet nu labi. <laughs>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 second part, second part of compromise. Yeah? Right, this is part two. Tātad otrā daļa C kompromisam. So everybody voted, right, so everybody's plugged. Visi nobalsojuši. Tad pieņem 16 pār, 11 pret. Labi, tad tagad pārējiem pie 52. grozījuma. Kas pār? Pret atturas, pārbaudīsim elektroniski lūdzu. 52. grozījums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Viens vēl nav balsojis, beidzam balsot. Paldies! Noraidīts 10 pār 17 pret. 53. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. 54. par pret, atturas, pārbaudīsim 54. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņems. 55. grozījums, kas par pret, atturas, šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Lūdzu, sākam balsot. Uh, that is rejected. Noraidīts. 56. grozījums par pret atturas noraidīts. Tāds pats vairākums, kas pagājušajā 57. par pret atturas noraidīts. 58. par pret atturas noraidīts. 59. par pret atturas noraidīts. 60. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas. Pārbaudīsim 61. šie pieņemts, bet pārbaudīsim. Septi voted. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņems. 18. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts, 63. par pret atturas pieņemts, 64. par pret atturas pieņemts, 65. par pret atturas noraidīts, 66. par pret. Esmu apjukuši, saka priekšstādātāji. 66. grozījums. Kas par? Tagad pret. 66 66. Žanpola, es nesapratu, vai tu esi pār vai pret. 66. par, labi. Tagad pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss D par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret atturas pieņems. E kompromiss par pret atturas pieņems. 74. ar mutisko grozījumu no Aldes puses. Vai visi piekrīt mutiskiem grozījumiem? Neviens neiebilst. Labi. Tātad, kas par kopā ar mutisko grozījumu? Pret atturas pieņems. Tagad 75. grozījums par pret atturas pieņemts, 76. par pret atturas pieņemts, 77. par pret atturas noraidīts, 23. par pret atturas pieņemts, 78. ir atsaukts, tagad F kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Kompromiss H divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Now we go to... Tagad pārējām pie 31. nepārējām gan saka priekšsēdētāji. Ceturtais grozījums tagad. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 31. atkrīt, 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas. Vai varam pārbaudīt 33. grozījumu, lūdzu? Sākam balsot. Vai tev bija voted, votes? Viss nobalsojuši pieņemts. 34. par. 34. par. Pret. Atturas pieņemts. 35. par. Pret. Atturas noraidīts. 36. par. Pret. Atturas pieņemts. 37. par. Pret atturas. Pārbaudīsim 37. lūdzu. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Minīt. Ar katru brīdi ar vien vairāk balsotāju. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts. 15 par, 16 pret. 38 par, pret, atturas pieņemts. 5 par, pret, atturas noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 40. Ak tā, 40. atkrīt, saka priekšsēdētāja. Tad tagad pāriem pie 41. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Mm, pārsteidzošā kārtā trūks, nav, trūkst roku. 42. par. Pret atturas pieņems 43. par pret atturas pieņems 7. grozījums par pret atturas pieņems 44. par pret atturas pārbaudīsim 44. elektroniski jo tagad ir vairāk balsotāji nekā pagājušajā gadā bija. Okay, Viss nobalsojuši, labi, beidzam balsot, pieņems 19 par, 15 pret. I kompromis par, pret, atturas pieņemts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas pieņemts. 11. grozījums. Vai piekrītat mutiskiem grozījumiem? Neviens neiebilst. Tātad par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par visu grozīto tekstu. Sākam balsot. Ak, tā, mēs nu sākam balsot, kaut kas nedarbojas. Labi, tas ir tikai pūkstenis. Paldies. Two more to vote if you're voting. Vēl divi balsojam, ja balsojat. Beidzam balsot. 32 par, neviens pret, viens atturējās. Liels paldies! Apsveicam eh, visus, kas nebija klāt, cik jautājumu nav. Nākošā sanāk ceturtdien, 17. oktobrī, 2009. Paldies!